Guten Morgen, liebe Kollegen. Labrīt, godāmie kolēģi! Sāksim sanāksmi! Pirmais darba kārtības punkts mums ir padomas un komisijas paziņojumi par daudzgadu finanšu schēmu 2021-2027. gads un pašu resursi. Laiks attaisnot pilsoņu cerības. Pirms es sākšu uh, debates, es vēlētos jums paziņot, ka mums ir jauna sistēma attiecībā uz brīvo mikrofonu un zilajām kartēm. Jūs esat saņēmuši pēpastu informāciju par šīs sistēmas izmantošanu, un vadlīnijas atrodas arī uz jūsu kartēm kalda. Tātad pirms pieteikšanās runāt, jūs varat nospiest pogus jūsu elektroniskās balsošanas sistēmas. Tāpat arī ir jāņem vērā, ka šī elektroniskā sistēma ir standartizētā pieteikšanās procedūra, tas ļautu mums ietaupīt papīru, un tāpat arī cilvēki var pieteikties runāt paceļot roku. Tas būs zilās kartas jautājums. Es vēlētos atgādināt, lai jūs vienmēr ņemat līdzi savas elektroniskās elektroniskās balsošanas kartes, lai jūs varētu izmantot šo sistēmu. Es tāpat ar, arī vēlētos norādīt, ka Jūs nevarat pieteikties runāt elektroniski pa ēpastu no jūsu kabinetiem. Jūs varat to izdarīt šeit ar elektronisko balsošanas sistēmu vai arī paceļot roku. Un jums ir jānogaida līdz debašu beigām, kad es jums attiecīgi došu vārdu. Tagad eh, sāksim eh, padomas paziņojumus, un padomas vārdā izteiksies eh, Tupurainenes kundze. Paldies, priekšādātāji, godājumie parlamenta deputāti. Nākamā daudzgadu finanšu schēma ir paredzēta, lai nodrošinātu valstīm attiecīgo finanšu politiku līdz 2027. gadam. Mūsu mērķis ir līdzsvarots finanšu ietvers, kas atainotu jaunās prioritātes un tradicionālo politiku. Tādējādi dodot ieguldījumu mūsu kopējo mērķu sasniegšanā. Nav vienkārši sasniegt visus šos mērķus, taču mēs pie tā smagi strādājam. Arī laika grafiks ir ļoti izaicinošs. Kaut arī pašlaik notiek institucionāls pārmaiņas, prezidentūrē darīs visu, ko, kas ir tās spēkos, lai pabeigtu padomas sarunas līdz gada beigām. Es personīgi esmu apņēmības pilna izpildīt šo mērķi. Šīs dienas plenārsēdes debates man piedāvā unikālu iespēju sadarboties ar Eiropas parlamentu. Um, vispārējo lietu padomi uh, vādu priekšādātāju un tāpat arī pārstāvu padomi visās plenārsesijās. Tā ir iespēja padomei nodrošināt uh, aktuālākās informācijas sniegšanu par to, kas notiek padomē. Un, protams, ka mēs ņemam vērā arī Bulgārijas prezidentūras uh, iezīmēto ceļu. Mēs vēlamies nodrošināt šo iedibināto praksi, lai tiktos ar parlamentu pirms un pēc mm, padomes eh, tikšanās reizēm, tad, kad daudz gan finanšu schēma ir tās dienas kārtībā. Tagad eh, priekšādātāja kungs eh, par izaicinājumiem mūsu kopējām prioritātēm. Nākamā DFS ir paredzēta, lai rēģētu uz Eiropas pašreizējiem un nākotnes izaicinājumiem. Mēs vēlamies nodrošināt šeit augstu Eiropas pievienoto vērtību. Tas attiecas tātad uz tradicionālo politiku, integrācijas atbalstu, Mums ir jāveicina arī uh, novatorisms un jādomā pār lauksaimniecības augsto standārtu saglabāšanu. Esam redzējuši investīciju pozitīvos rezultātus visur Eiropā, un, protams, mēs mēģināsim veicināt arī pāreju uz ilgspējīgu lauksaimniecību. Lauku attīstības finansējums šeit spēlē nozīmīgu lomu. Viens no galvenajiem izaicinājumiem, protams, ir klimata pārmaiņas. Mēs jau redzam to ietekmi uz eh, mūsu vīdi, un visticamāk, ka šī ietekme tikai pasliktināsies, ja mēs eh, pie tā nestrādāsim. Ļoti daudzas balsīs, galvenokārt eh, jaunatnes balsīs, aicina mūs darīt vairāk. Daudzgada finanšu schēma būs ļoti izšķiroša šo mērķu sasniegšanā, jo mums ir jādomā par 2030. gadu, kas ir termiņš klimata pārmaiņu ieviešanai. Attiecībā uz klimatu dalībvalstis atbalsta 25% mērķi. Dažas valstis saka, ka tas ir maksimālais mērķis, citi savukārt, ka minimālais. Mums ir jādomā arī par enerģētikas pārēju, lai atteiktos no oglekļa izmantošanas. Priekšādētāji mēs uzskatām, ka mums ir vajadzīgs fonds, kas atvieglotu taisnīgu pārēju uz oglekļa neutralitāti. DFS atbalstīs arī novatorismu un pētniecību laikā, kad sabiedrība saskaras ar milzīgām izmaiņām, ņemot vērā digitālās pārmaiņas. Eiropai ir jābūt vadošajai novatorismā, attīstībā un inovācijās. Nākamajai daudzgad finanšu schēmai ir jādomā arī par jaunajām prioritātēm. Mums ir jāpārvalda migrācija, un šeit ir vajadzīga visaptveroša pieeja. Nodrošinot finansējumu un izmantojot atšķirīgas TFS kategorijas, mēs varēsim labāk reaģēt gan uz starptautiskiem, gan arī nacionāliem migrācijas aspektiem. Vienlaicīgi mūsu gaidām ir jābalstās realitātei. Viena no lielākajām Eiropas dalībvalstīm ir apņēmības pilna izstāties no Eiropas Savienības. Mums ir bijušas konsultācijas ar visu dalībvalstu ministriem, un daudzi ir pauduši to, ka Eiropas budžetam vajadzētu atainot šo jauno realitāti. Prezidentūrai šis elements ir jāņem vērā. Ja runa par pašu resursiem, tiem ir jānodrošina godīga, cauredzama, līdzsvarota sistēma, lai finansētu nākamo DFS un lai atbrīvotos no sloga, ko tas varētu radīt dalībvalstīm. Prezidentūra uzskata, ka attiecībā uz pašu resursiem uh, Eh, plasmasas iepakojumu, ko nevar pārstrādāt, eh, priekšlikums ir atbalstāms, un tas ir guvis arī eh, piekrišanu no vairākuma no dalībvalstīm. Mēs uzskatām, ka attiecībā uz šo priekšlikumu ir jāpanāk vienprātība starp visām dalībvalstīm. Godāmie deputāti! Eiropas vērtību aizsargāšana sākas ar tiesiskuma respektu gan Eiropas Savienībā, gan katrā dalībvalstī atsevišķi. Tiesiskums nav politiska deklarācija, tā ir juridiska norma. Prezidentūra uzskata, ka līguma otrais pants par tiesiskumu netiek īstenots pats par sevi, un tam ir jātainojas arī mūsu politikas darbā. Tiesiskums ir ļoti būtisks elements nākamajā DFS, jo šeit ir paredzēts eh, priekšlikums par to, ka mēs aizsargāsim Eiropas Savienības budžetu no trūkumiem tiesiskuma ievērošanā. Šis pants attiecas vienādi uz visām dalību valstīm un arī uz visiem finanšu līdzekļiem. Tiesiskuma ievērošana un demokrātija Eiropas brīvības un drošības un labklājības pamats. Tiesiskuma ievērošana ir saistīta ar leģitimitāti un ar Eiropas Savienības atbilstošu darbību. Viena no Somijas prezidentūras prioritātēm ir nodrošināt eh, tiesiskuma ievērošanu. Mums ir jāstiprina tiesiskuma saikne ar budžetu. Pēc eh, vadītāju norādēm mēs turpināsim strādāt pie šī mums tik svarīgā jautājuma. Esmu pārliecināta, ka pastāv iespēja izveidot līdzsvarotu un tiesisku un leģitīmu instrumentu, kas balstītos uz komisijas priekšlikumu. Godāmie deputāti, es, protams, labi apzinos jūsu bažas par ievērojamo laika grafiku. Līdz šim prezidentūras darbs padomē ir līdzis uzsvaru uz ieklausīšanos dalībvalstīs un to prioritāšu izpēti. Tagad līderiem ir jāsniedz skaidras vadlīnijas prezidentūrai. Tieši tāpēc prezidentūra ir sagatavojusi dokumentu, kas ļautu atvieglot pirmās būtiskās līderu sarunas oktobra padomē. Protams, ka tas būs atkarīgs no delegāciju reakcijas, un tāpat arī mums ir jāņem vērā tas, kā prezidents Tusks vēlēsies vadīt šīs sarunas. Balstoties uz līderu vadlīnijām, mēs sagatavosim um, pēdējās mm, rekomendācijas, kas ļautu mums panākt vienošanos līdz gada beigām, kā to norādīja padome šī gada jūnijā. Es vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka prezidentūra ir apņēmības pilna mm, ievērot šo laika grafiku. Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai um, izietu cauri šiem pēdējiem posmiem DFS sarunās. Uh, Mums ir būtiski sadarboties ar jums, tieši tāpat kā to ir darījušas iepriekšējās prezidentūras. Mums ir jāliek uzsvers arī uz nozaru DFS priekšlikumiem, tā lai mēs varētu panākt eh, mūsu kopējos mērķus. Priekšsēdētāji, godāmie deputāti, liels paldies par uzmanību un es labprāt eh, turpināšu ar jums sarunas. Paldies, eh, Tupurainene Segundze. Pirms došu vārdu komisāram Hānam. Es um, gribēju dot vārdu mūsu kolēģim Rivie, kurš grib izteikties par reglamentu. Merci, Paldies, priekšādātāji. Patiešām es eh, atsaucos šeit uz eh, reglamentu un es pieteicos runāt eh, sarunu vidū. Es gribētu runāt par to, kas notika vakar, ievēlot biroju Kariforuma delegācijā. Tātad Pīrs Pagas, kas tika ievēlēts no mūsu grupas um, identitāte un demokrātija tika nominēts jūlijā dalībai šajā delegācijā. Viņš ir pilntiesīgs šīs delegācijas loceklis kopš jūlija, taču mēs uzzinājām no parlamenta administrācijas, ka viņš nedrīkst tikt nominēts, tāpēc ka viņš vairs it kā nāsot vairs pilntiesīgs šīs delegācijas loceklis. Mm, Deont noteikumi šķiet netiek ievēroti, un viņš tātad nevar tikt nominēts. Mēs uh, varam līdz ar to konstatēt, ka tiek izveidota šī uh, sanitārā josla, kas neļauj konkrētu grupu locekļiem tikt nominētiem. Mēs redzam, ka ir ID grupas deputāti, kas sistemātiski tiek izslēgti no uh, šādiem amatiem. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu grupas locekli, kas ir ļoti aktīva, um, vienmēr šajās jomās varētu tikt ievēlēta šīs delegācijas vadībā. Marijani, kungs, vai jūs vēlaties izteikties par to pašu jautājumu? Tad uh, lūdzu nogaidiet. Es atvainojos. Rivierkungam es vēlos norādīt, ka šeit noteikti ir pamats, kā tiek ievēlēti priekšādātāji. Noteikti, ka notiek vienošanās starp politiskajām grupām, ne viss ir ierakstīts reglamentā, un noteikti šeit ir dažādi politiski apsvērumi, kas ir jāņem vērā. Protams, ka ik viens var kandidēt, ik viens, kas ir pilntiesīgs loceklis. Un uh, noteikti, ka mēs uh, arī izmeklēsim jūsu teikto. Pirmo tātad punktu mēs noteikti izskatīsim, jo tas ir tāds uh, formāls jautājums. Ja šīs deputāts ir pilntiesīgs loceklis, delegācijā viņš drīkst kandidēt. Jautājums, vai viņš tiek ievēlēts vai nē, tas ir cits punkts. Tagad Marijani kungs. Merci, Paldies, priekšādātāji! Es arī vēlējos runāt par dehonta noteikumu ievērošanu. Es gribēju runāt par to, kas notika pagājušajā nedēļā ārlietu komitejā. Tas bija ļoti pārsteidzoši. Ārlietu komiteja piešķīra uh, trīs pastāvīgus ziņojumus, uh, kas. 13 eh, pastāvīgus ziņojumus, kas attiecas uz pirmstiestāšanās sarunām. Un šie gru... visi ziņojumi tika sadalīti tikai starp trīs grupām. Un tas nozīmē, ka EKR un ID grupas tiek pilnībā izslēgtas no ziņojumiem ziņojumu gatavošanas. Vēlos arī norādīt, ka šeit netiek ievēroti dehonta noteikumi. Mums vajadzētu saprast, kad šie noteikumi tiek piemēroti un kad tie netiek piemēroti. Uzskatu, ka šī attieksme ir absolūti diskriminējoša. Attiecībā uz trīs ziņojumiem, 13 ziņojumiem mums taču vajadzētu ievērot kaut kādu līdzsvaru. Dank, Herr, äh, Paldies, Marjani Kungs! Arī šeit es eh, gribētu jums atbildēt attiecībā uz eh, otro jautājuma daļu, tieši tāpat kā es atbildēju Rivjerkungam. Mm, šie jautājumi tiek eh, risināti saskaņā ar vispārējo reglamentu, lēmumi tiek pieņemti komitejās. Es neuzskatu, ka šeit mums vajadzētu kaut kādā veidā iejaukties. Uh, Protams, ka jūs politiskā grupa var vērsties pie parlamenta priekšādātāja. Tagad došu vārdu komisāram Hānam, kurš izteiksies komisijas vārdā. Dārgā ministrs kundze, godāti deputāti, paldies par iespēju atbildēt uz parlamenta rezolūciju par DFS. Stratēģiski nozīmīgie projekti iezīmēs nākotnē Eiropas Savienībā un ataino to ļoti lielo intensīvo darbu, kāds ir paveikts Eiropas parlamentā, Markas kundze, Haiers kundze, Olbrihta kungs, Fernandes kungs un Andersen kungs no budžeta komitejas ir ļoti intensīvi strādājuši, lai izstrādātu politisko rezolūciju. Eiropa doma apmainīsies viedokļiem par uh, DFS un varētu tikai uh, iedrošināt uh, Eiropas parlamentu nostāju pilnā apjomā ievērot. Pagājušā gada novembra dokumenti bija būtisks eh, ieguldījums, lai diskusijas pār daudzgad finansēm varētu tikt turpinātas. Un mēs esam interesēti, lai nebūtu nekādu uh, divu viedokļu par mūsu prioritāšu turpināšanu. Un šī nostāja jau ir pausta 2018. gadā. Tāpat arī jāievēro jaunie elementi, kādi politiskajā uh, rezolūcijā ir uh, ietverti. Tūlīt pievērsīšos uh, šiem jautājumiem, bet es gribētu runāt par uh, izdevumu griestiem. Tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. At, at, pastajās sarunās. Eiropas parlaments vēlētos nākamo uh, budžetu veidot uh, no 1.3. Uh, NKI citas dalība valstis aicina budžetu ierobežot ar 1% no 27 dalību valstu. Uh, NKI. Mums ir jārunā par atšķirīgajiem viedokļiem, viedokļiem jābūt konstruktīviem un jāmeklē kompromiss. Galu galā mēs uh, centīsimies uh, rast vienošanos, mums ir uh, steidzami jāmeklē kompromiss, jāatzīst arī tas, ka ir jādara vairāk un labāk politisko re, uh, prioritāšu izpildē, kas nozīmē, ka Eiropas pievienotā vērtība tiek palielināta. Tāpat ir nepieciešama līdzekļi pētniecībai, digitālai drošībai, klimata pārmaiņu pārvarēšanai un citiem. No otras puses nevaram ignorēt realitāti. Nozīmīgs ES budžeta. Uh, maksātājs vairs tāds nebūs, un līdz ar to īsinājumi dažādajās jomās arī KLP ir neizbēgami. Komisija piedāvā 1.14 Eh, NKI 27 valstu griestus, eh, un mēs domājam, ka tas ir realistisks eh, piedāvājums pieņemus visiem. Un papildus tam, ka parlaments ir savu pozīciju paudzes pagājuši, kad mēs pievienojam pāris formāls elements, un pirmkārt es gribētu runāt par politisko vadlīniju īstenošanu nu, nevaru nākamās kolēģijas uh, vārdā runāt, taču pagājušā gada maijā paustais viedoklis un jau vestās sarunas dod ļoti būtiski ietvari šo prioritāšu īstenošanai, konkurēt spējas kāpnašanai eiro ārējā tiesiskuma daļai, kā nozīmīgai sastāvdaļai nākamajā budžetā. 120 miljardi attīstības mērķiem un sadarbībai ar Āfriku, kā arī Eiropas aizsardzību Eiropas fonda spēcināšanu salīdzinot ar līdzšinējām pilotu un sagatavošanas darbos. Tas nozīmē no 590 miljoniem e, eiro uz 13 e, miljardiem eiro. Par citiem jautājumiem grūti novērtēt iniciatīvu apjomu, bet ir būtiski turpināt EFS sarunas, rīkoties izšķirīgi un ātri, lai politiskās vadlīnijas īstenotu darbā un DFS vienošanās veidā. Jānovērš tas, ka rodas kavējumi mūsu programmu īstenošanā. No mums mazie uzņēmumi, lauksaimnieki, jaunie cilvēki, pētnieki un citi raugās un gaida mūsu lēmums. Tāpat arī vajadzētu skaidrākus mērķus attiecībā uz uh, izdevumiem saistītiem ar klimatu pārmaiņām. Parīzes uh, vienošanās uh, un citi dokumenti aicina mūs būt par uh, vadošajiem klimatu pārmaiņu apkarošanā. Tādēļ 25% no nākamā uh, ES ilgtermiņa budžeta 320 miljārdi eiro tiks uh, veltīti projektos, projektiem, kas kas apkaro klimatu pārmaiņas. Tas ir ambiciozs mērķis. Mūsu darbs balstās uz mūsu pieredzi un vērtējumam, cik daudz katra programma var pienest klimata projektu risināšanai. Būtisks pienesums ir sagaidāms no atsevišķiem projektiem. Citi eh, savukārt ir domāti Erasmus, eh, Creative Europe eh, vai arī Eiropas attīstības mērķiem. Mums būs jāpārāk pieņem ļoti sarežģīti eh, lēmumi, nu, piemēram, īstenot tās programmas, kas jau ir pienesušas eh, samazinot klimatu pārmaiņas. Un būtībā nu, tas eh, nozīmētu, ka mērķi būs nospraust ļoti augti. Eiropas reģiona attīstības fonds, kohēzijas fonds, KLP. Tie ir ļoti nozīmīgi jautājumi un izdevumi budžetā kopumā. Un jārunā arī par to, uh, programmu īstenošanu, kas nenes izmaiņas klimata pārmaiņā. Būs jāpadziļina Erasmus aizsardzība, drošība, robeža menedžments. Mēs saskaramies ar ļoti tādu sarežģītu realitāti. Protams, ka parlamentam ir. Uh, dažādi sajūtas, dažā, dažkārt runā arī par nepacietību. Pusotru gadu pēc komisijas priekšlikuma padoma vēl nav vienojusies par tās pozīciju uh, TFS kontekstā. Komisija ir gatava strādāt pie dialoga, lai uh, sniegtu gan parlamentam, gan padomēji tehnisku palīdzību un veicināt konstruktīvu sadarbību. Un komisija aicina arī līdz 220. gadam piedāvāt nākamo dokumentu kopu izskatīšanai, lai varētu turpināt darbu. 312. LST punkts un arī DFS regulējums pats dod juridisko bāzi. Uh, kā rīkoties, ja vienošanās netiek sasniegta. Par papildus pasākumiem runājot, jāsaka, mūsu prioritātes ir sasniegt saulēcīgu vienošanās par DFS un sektora vienošanās tekstiem. Un vēl es gribētu teikt parlamentā, ka mēs atbalstam pašu resursu sistēmas reformu, ieviešot mehānismus, kas aizstāvēties budžetu ja būtu, kas būtu atbilstoši arī tiesiskuma principiem. Es piekrītu, ka mums ir jāatbilst tam, kas no mums tiek sagalīts. Mums visiem ir kolektīva atbildība vienoties par ES budžetu saulaicīgu tā, lai nākamās programmas varētu tikt sāktas un lai arī mūsu darbs tiktu virzīts ar uh, ievērojot 2021. gada uh, mērķus. Paldies! Paldies Hāna kungam. Tagad uh, uzstāsies uh, mūsu kolēģi. Pirmais runātājs pusotru minūti uh, Olbrehta kungs. Priekšstādātā kungs, ministrs kundze, komisār kungs. Nu, mums vairs nav daudz laika universitātes, uzņēmumu studenti, pilsoņi gaida informāciju, kas būs uh, ar uh, budžetu. Vai būs 2020. gada uh, budžets, kad tiks pieņemts lēmums un kāds tas būs? Ir vērts vēlreiz atgādināt, ka komisija uh, vispārējo ziņojumu ir jau iesniegusi, un 2018. gada maijā tas notika. Pusotrs gads jau ir pagājis. Parlaments ir reaģējis ļoti ātri. Mēs mēģinājām reaģēt uz šo priekšlikumu. Lai uh, arī parlaments nemaz uh, procedurālā ziņā ne, nebija iesaistīts tieši šajā brīdī, bet mēs mūsu uh, viedokli paudām. Tas ir reāls viedoklis. Mēs izskatījām visas iespējamās sadaļas komisijas priekšlikumā. Mēs neesam pievienojuši nekādas jaunas prioritātes. Mēs teicām, uzsveram tikai, ka apvārksnes 2020 ir jāpadara nākotnes spējīgs un arī Erasmus programmas jāveicina. Uh, Runa ir par to, ka nākamās politikas ne tikai mehānismi pārņem iepriekšējo pieredzi, jāparaugās arī, cik izmaksās Brexit process. Bet parlamentā tagad viedoklis ir tāds, ka tiešām pie vairs nav uh, laika. Nu, mēs nevaram vairs tikai uh, tikties, lai uh, parunātu uh, par nākotni. Mums ir jāpiepilda ar darbiem uh, mūsu um, domas, lai varētu vienoties. Paldies! Paldies Olbricht kungam. Tagad Markeša kundze eh, trīs minūtes. Priekšsēdētāja kungs. Tupurainens kundze, komisāri Hāna kungs, šīs eh, rezolūcijas eh, nosaukumā mēs runājam par to, ka ir laiks attaisnot pilsoņu cerības. Tādēļ esam šeit sapulcējušies. Mums ir nepieciešami finanšu resursi, lai piepildītu mūsu nākotnes ambīcijas. Šī rezolūcija vēlreiz apstiprina parlamenta pozīciju, kas tika jau pausta 2018. gada novembrī. Saruna mandāts a, balstās uz a, 2019. gada maija vēlēšanu rezultātu atainojumu. Dā, nākotnes daudzgadu finanšu schēmai ir jābalstās uz 1,3% no 27 dalību valstu pienesumiem. Mums ir jābūt efektīviem uh, dažādās eh, jomās, eh, veicinot Eiropas sociālā pilāra tiesības, tāpat arī atbalstot daudzas un dažādas problēmas. Mēs atbalstam principu eh, to, ka klimata jautājumi tiek atspoguļoti visās politikas jomās. CO izmešu neutralitāte ir uh, nospraustais mērķis. Mēs gribam iesaistīt visus, lai to sasniegtu. Mēs vēlamies jaunas mehānismus, lai aizsargātu ES budžetu tur, kur nav respektēti tiesiskuma principi. Ir jārīkojas strikti un atzinīgi vērtējam Vandara Lainas kundas papildu iniciatīvām, taču mēs gribam arī vēl uh, teikt, ja ir kādi pievienoti projekti vai prioritātes, tad ir nepieciešams papildus finansējums. Ir jāraugās uz jauno zaļo darījumu. Tas ir kas ļoti labs, un ja mēs raugamies uz ievēlētās priekšsēdētājas mērķiem, tad redzam, ka likumdošanas procedūras tiek veidots, lai mums būtu jauni pašu resursi, un tā ir iespēja reformēt ES finansējumu atbilstoši jaunajām politiskajām prioritātēm. Parlaments ir gatavs, gatavs sākt sarunas par 2021. un 2027. gada budžetu un pašu resursiem. Ir laiks sākt sarunas ar parlamentu gan par budžetu, gan sektoru likumdošanu, radot jaunas ES programmas un to finansējumu. Tāpat arī par tiesiskam priekšlikumu. Mums nepieciešams ļoti skaidrs vienošanās teksts, nedrīkstam kavēt laiku, lai mēs varētu atbilst tam, ko pilsoņi no mums sagaida. Paldies, Markaškundzei. Tagad divas minūtes Hājērs kundzei. Priekšsādātājs, paldies. Ministrs kundze, un arī komisārkungs. Mēs ļoti uzmanīgi Eiro padomas diskusijas uzklausīsim. Ir pagājuši 17 mēneši kopš komisija ir savu pozīciju publiskojusi. Parlaments uzreiz arī atbilstoši savas prioritātes un viedokli prezentēja. Tagad gaidām padomas lēmums. Sarunas ir jāved ļoti ātri un ir laiks iesaistīt parlamentu. Parlamentu nostāja ir ļoti skaidra un mēs vēlreiz pasvītrojam prioritātes. Tātad KLP, kohēzijas līdzekļi tiek saglabāti, Erasmus un apvārksnes 2020 tiek atbalstīti jaunie izaicinājumi un uh, tiesiskam principu ievērot. Nākamajam ietveram tāpat arī jāatbilst klimata pārmaiņu apkarošanai un biodaudzveidībai. Urzula Vanderlains kundze ar zaļo darījumu un tāpat arī ar nodokļu CO izmešiem ir ļoti inovatīvi izteikusi projektus. Mums ir nepieciešama papildu līdzekļu programmu īstenošanai. Es jau dzirdu, ka tiek runāts par parlamenta vēlmi aizvien vairāk izdot līdzekļus, bet, nu, runāsim skaidri. Ja līdzekļu apjoms paliek konstants, tas nozīmē, ka tiek īstenāt līdzekļi citās programmās. Nu, nedosim iemeslu eiroskeptiķu runām ieņēmumi tādi, kāda ir bijusi 70. gadu laikā, ir uh, nocojusi. Un tagad uh, nacionālajie uh, pienesumi ir uh, sistēma, kā mēs darbojamies, un mēs piedāvājam tādu sistēmu, ka atbalstam vairāk Eiropas pievienoto mm, vērtību, un mums ir ļoti Mums jā, atšķirīgi jārīkojas, mēs nepiekritīsim, ja nebūs ietverta pašu līdzekļu un to izvērtēšana. Ministrs kundze, ka tagad tiek gaidīgi atbildi no jums, un mēs vēlamies aktīvi rīkoties, lai attaisnotu pilsoņu cerības. Paldies! Paldies, Haijē kundzei. Tagad Andresen kungs, divas ap pus minūtes. Priekšsādākums, klimata krīze, eh, sociālais nodalījums, digitalizācija, viss šīs nākotnes tēmas nacionāli nevarēs atrisinās. Ir nepieciešama spēcīga Eiropas eh, Savienība, un tādu mēs vēlamies. Mēs vēlamies Eiropas Savienību, kas ir gatava visiem dot nākotni, un pēc 20 gadiem būtu klimatneutrāla. Mums ir jāmainās un ir nepieciešams plašas investīcijas. Uh, Finanšu ietvers dod mums tagad šo iespēju. Pašā sākumā gribu skaidri teikt, ka Vācijas federālās valdības un citu dalību valstu nostāja kaitē Eiropai. Tas ir populistiski uh, budžetam teikt, ka viens procents no uh, ehm, KI pietiek. Tātad Vācijas Federatīvās Republikas uh, valdība darbojas anti-eiropeiski. Sagaidām vairāk no kanclers Angels Merkels kundze un arī no Šalts kunga finanšu ministra. Jā, virzas uz priekšu, un mēs neatbalstam tādu uh, īsinājumu politiku, kas īsina, tas kaitē klimatam, tas uh, saprot to, ka uh, sociālā situācija pasliktinās uh, un uh, internet projekts netiks pietiekami ātri attīstīts un samazināsies Erasmus pro finansējums. Mums jāmaina mūsu pozīcija tādā a, izpratnē, ka lauksaimniecības politikā a, nevis a, masu lauksaimniecību, bet a, precīzāku a, lauksaimniecību. Tāpat arī veid, vēlamies veicināt dzelzceļa attīstību. A, Mūsu uh, zaļo skatījumā ir jāpāro lielo skandāli, un uh, skandāls ir tas, ka vairāk nekā 120 miljonu cilvēku mūsu kontinentē dzīvo nabadzībā. To vairs netrīkst paciest. Mums kā ES jādara vairāk, lai cīnītos pret nabadzību. Un tādēļ īpaši gandarīti esam. Uh, par to, ka finanšu ietvara diskusijās parlaments ir ļoti vienots. Mēs šeit parlamentā lielajos jautājumos esam raduši kopēju pozīciju, esam gatavi darboties eh, visi kopā un eh, vēlamies vest sarunas ar padomi, ļoti striktas sarunas, jo runa iet par eh, mūsu nākotni un par visu Eiropas cilvēku nākotni. Paldies! Paldies Andresen kungam, tagad divas minūtes Zanī kungam. Paldies, priekšstādātāja kungs. Jau vairākus mēnešus mēs budžeta komitejā un plenārsēdē diskutējam par DFS. Bet man liekas, ka rezultāti nav pietiekami. Neskatoties uz Somijas prezidentūras vēlmi līdz gada beigām rast risinājumu, vēl neredzam, ka būtu tādas perspektīvas. Un, manuprāt, tas ir saistīts ar to, ka DFS netiek pragmatiski skatīts, un arī tādēļ, ka vairākums parlamentā ir nu tādas utopiskas uh, idejas pārstāvējs. Uh, Ļoti daudz uh, līdzekļu tiek prasīts uh, uh, klāt lai finansētu prioritātes. Manuprāt, lai varētu rast vienošanos, ir jārīkojas pragmatiski. Katreiz, kad mēs runājam par uh, budžetu, par uh, DFS un kad tiek prasīti plašāka resursi, bet dalību valstis to nav gatavas piedāvāt, tad tam ir iemesli. Ja investīcijas ir ļoti labas, tad investori ir apmierināti un labprāt dod vairāk līdzekļu. Un ja nē, tad ir skaidrs, ka tam ir kāds iemesls, ka viņi domā, ka programmas un budžeta uh, rubrikas nav pietiekamas, lai sasniegtu šos mērķus. Esmu norūpējies par vienu lietu īpaši. Priekšlikums par DFS ir saistīts ar noteikumiem. Līdz ar to instruments kļūtu antidemokrātisks kas nozīmē, ka birokrātija Briselē varēs rīkoties uh, kā uh, tai patīk. Un vēl pašu līdzekļi. Tie ir jauni, neleģitīmi nodokļi, tā nav pareizā pieeja, un uh, mums nekad nebūs uh, skaidras pieejas, lai tas būtu uh, instruments uh, pilsoņu labā. Paldies! Paldies! Tagad uh, pusotra minūte Zīles kungam. Cienējumā prezidentūra, uh, godātais komisāra kungs, uh, rezolūcijas nosaukums ir lielisks, ka laiks piepildīt gaidas, pilsoņu gaidas no daudzgada budžeta taču skaidrs ka šīs gaidas ir pretrunīgas ir dažās valstīs vairums pilsoņu kur uzskata ka budžetam jābūt lielākam citās valstīs uzskata ka iemaksām protams jābūt mazākām un cik maz vien iespējams un arī ir skaidrs ka pēc eiropas komisijas priekšlikuma parādīšanās bija vairākās dalībvalstīs eh, kohēzijas valstīs bija um, faktiski sarūktinājums no tās situācijas ka jau tad uh, eh, breksita kopējais samazinājums ir daudz mazāks no ienamjoks izdevumos nekā tas, ko mēs iegūstam mūsu piedāvājumā kohēzijas aploksnē. Respektīvi, Brexits bieži vien tiek vainots kā iemesls, kaut gan tas nav īstais iemesls. Vai arī lauksaimniecībā pilsoņi gaida, kā kompensācijas maksājumu tiešmaksājumu formā faktiski izlīdzinās, jo minerāla mēsla vai degviela maksā visās Eiropas Savienības valstīs vienādi. Un arī runā tas, ko Fonda Lajens kundze minēja par Eiropas komisijas e, jaunajām iniciatīvām. Ir jāsaprot, vai tas ir sagaidāms papildus resurss no jaunās Eiropas komisijas priekšlikuma, vai ir kādas citas reakcijas, vai tas saspiež vēl vairāk esošo projektu iz, izdevumus. Un visbeidzot, pat tā pozīcija, kas pieauga attīstībai un pētniecībai, skaidrs, ka vēlns ir detaļās. Jautājums, kā šī nauda sadalīsies, kur viņa nogulsnēsies un kur būs attīstība un kur būs tieši otrādi pagrimums dalībvalstīs. Paldies! Paldies, Zīles kungs. Tagad pusotra minūte papadimulis kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Mūsu politiskā grupa uzskata, ka komisijas priekšlikumi ir nepietiekami jaunajai daudzgad finanšu schēmai. Un mēs šos priekšlikumus uzskatām arī par nepieņemamiem, jo ir piedāvāti samazinājumi komisijas priekšlikumā vēl no padomas puses, un mūsuprāt ir bīstami, ka padome šeit vilcinās uh, un pieņem, ka ir šāda vilcināšanās pusotru gadu, jau ir priekšlikums no komisijas puses, bet padome pie tā nestrādā. Parlaments savu darbu ir izdarījis, mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums ir nepietiekams un ka padomes nostāja ir nepieņemama, un tas attiecas ne tikai uz budžeta apjomu. Eiropas parlaments prasa ambiciozāku um, budžetu, lai um, risinātu klimata krīzi, virzītu uz priekšu sociālos jautājumus, uh, veicinātu labāku nodarbinātību un pārēju uz, uz izaugsmi orientētu politiku. Uh, bet um, arī uh, līdzekļu sadalījums mums nav pieņemams. Mūsuprāt, tā ir provokācija, jo šeit tiek piedāvāts, kā Hankungs teica, uh, 22 reizes palielināt aizsardzībai paredzēto finansējumu, bet uh, kohēzijas politikā ir paredzēti uh, samazinājumi. Tādējādi mēs nevarēsim aiz, sasniegt mūsu ambiciozos uh, klimata krīzes apkarošanas mērķus. Paldies, tagad taiskungs uh, viena minūte. Priekšsēdētāji. Eiropas Savienības uh, līgums neļauj Eiropas Savienības budžetu atvēlēt aizsardzības izdevumiem, un tomēr šajā finanšu ietvarā ir 27 miljārdi eiro atvēlēti aizsardzībai. Tas ir 22 reižu liels pieaugums aizsardzības fondam ārpus šī budžeta. Um, dalībvalstis dod ieguldījumu Eiropas miera instrumentā, PESCO un Eiropas aizsardzības aģentūrā. Ir skaidrs, ka neskatoties uz solījumiem, ka Eiropas Savienība uh, to nedarīs, Eiropas Savienība tomēr veido Eiropas armiju. Apvienotā karalista negrib uh, nekādu uh, saikni ar šo armiju. Tas ir tas uh, viens no plusiem tam, ka mēs atstāsim Eiropas Savienību. Uh, dalībvalstis. Um, atrod naudu šiem ieguldījumiem, bet tikai sešas dalībvalstis maksā NATO noteiktos 2% no IKP. Ja Vācija un Itālija nevar atbilst savām NATO prasībām, kā tad, lai tās sagaida, ka NATO tam steigsies palīgā, tad, kad tas būs nepieciešams, ja tās nemaksā? Paldies, Tais kungs. Tagad Fernandeša kungs pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas parlaments ir vienots. Mēs gaidām vēlreiz, eh, ko teiks padome, mēs eh, gaidām eh, padome, kura velkas kā gliemezis. Padoms priekšsādātāja neklausās, ko saka parlaments. No tā, ko mēs dzirdējām, mēs arī saprotam, ka viņi neciena Eiropas Savienības pilsoņus. Mēs vēlamies uh, saglabāt kohēzijas politiku, mēs vēlamies e, lauksaimniecības, zivsaimniecības politiku saglabāt, tai pašā laikā stiprināt pētniecību, inovācijas, klimata atbalstu, atbalstu jauniešiem, Erasmus. Un uh, arī padomi saka, ka viņiem ir tādas pašas prioritātes. Jā, 1,3% no NKI nav milzīgs apjoms. Mēs piekritīsim šai daudzgad finanšu schēmai tikai tad, ja mums būs plaša vienošanās par jauniem pašu resursiem. Tiem jābūt caurskatāmiem, vienkārši saprotamiem un um, vajadzētu arī um, būt iespējamam pielāgot nacionālās korekcijas. Tiem ir jābūt pašu resursiem, kas neuzliks pārmērīgu slogu Eiropas pilsoņiem. Uh, Mēs jau redzējām, ka komisija saka, ka uh, nodokļu krāpniecībā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas rezultātā iet uh, garām budžetam 1 miljārds eiro. Uh, tur varbūt jāraugās, uh, bet šis budžets nav tāds, kā prasa um, pilsoņu. Mēs nodrošināsim tomēr, ka tas būs pietiekam ambiciozs. Paldies, kolēģi Fernandeši, un tagad pusotra minūte. Uh, Gardie Zabalu Rubielu kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, ministrs kundze, šodien mēs runājam par šo te rezolūcijas priekšlikumu, par DFS, kas ir ļoti svarīgs, bet eh, mēs redzējām, kā uz to reaģēja padome. Jau divus gadus parlaments ir eh, ieņēmis skaidru nostāju attiecībā uz DFS Mēs esam izvēlējušies tādu saprātīgu pieeju, raugoties uz politiskajām saistībām, kas ir uzņēmtas, un tiek arī noteikti skaitļi, cik lielam jābūt šim budžetam, un no tā arī sanāk šie 1,3% no NKI. Bet šis budžets nedrīkstētu būt atkarīgs tikai no dalību valstu iemaksām, tāpēc ir jāievieš jauna sistēma, balstoties uz vienoto tirgu. Uh, Um, lai varētu arī cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Un šajā rezolūcijā mēs uzsveram vairākus punktus. Pirmkārt, parlaments apstiprina to, ko iepriekšējais parlaments 2018. gadā pieņēma. Otrkārt, cīņa pret klimatu pārmaiņām ir pelnījusi lielāku pievēršanos. Mm, tur ir aktīvāk jāstrādā, un treškārt, Fonderlajens uh, kundze un daudzi komisāram at kandidāti parlamentu uzklausīšanās uzņēmās uh, apņemšanās, kas vēl nav komisijas priekšlikumā, un tāpēc mēs lūdzam to pārstrādāt. Un visbeidzot, to visi teica, jau gadu mēs gaidām padoms atbildi. Mēs nepieņemsim vienošanos tikai tāpēc, ka ir beidzies laiks, un tāpēc mēs esam prasījuši pārējais pasākums. Mēs zinām, ka līgums to paredz, bet praksē tas viss ir daudz sarežģītāk, un tāpēc mēs cieši sakosim situācijai. Paldies, Gardijā Zabaurubjau kundzei. Tagad Kerner kungs uz pusotru minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienītās dāmas un kungi, godātie kungi. Uh, Man ir prieks, ka varu savu pirmo runu šeit Eiropas parlamentā, kā Reņū grupas uh, referents teikt par daudzgadu finanšu schēmu, jo ar šo te Eiropas Savienības finanšu plānu mēs nosakām prioritātes nākamajiem gadiem Eiropas politikā. Šim Eiropas budžetam ir jābūt vērstam uz nākotni un būtu jābūt paredzētam nākotnē un jādod Eiropas pievienotā vērtība, un to mēs panāksim, ja mēs Eiropas uh, budžetā paredzēsim lielību lieliem jautājumiem lielus līdzekļus un maziem jautājumiem mazus līdzekļus. Un runājot par lielākiem Eiropas jautājumiem, manuprāt, tā ir um, atbalsts pasākumu īstenošana digitalizācijā, atbalsts pētniecībai, vairāk Erasmus, cīņa pret klimatu pārmaiņām un cīņa pret terorismu un mūsu ārējo robežu aizsardzību. Bet sarunās par eh, budžeta plānu mūsu politiskā grupa galvenokārt pievērsiesies sekojušam. Nevar eh, būt tā, ka Eiropas nauda tiek eh, labkārt, labprāt pieņemta, bet tiek mīdīta kājām Eiropas noteikumi. Eiropas Savienība ir vērtību savienība, un tie, kas neatbalsta pamatvērtības Eiropas Savienībā, tiem nākotnē arī nevajadzētu vairs saņemt Eiropas Savienības atbalstu. Renew Europe, mūsu Eiropas atjaunotnes grupa, nepiešķirs nekādas atlaides attiecībā uz tiesiskumu un uh, cilvēktiesībām, un to mēs vēlamies īstenot šajā budžeta procedūrā. Mēs vēlamies tādu budžetu, kas to tiešām ņem vērā. Paldies! Paldies, Kerner kungs! Tagad uh, pusotra minūte Kormāna kungam, lūdzu. Bonjour, merci. Paldies, labdien! Es domāju, ka turmākajās desmitgadēs klimats būs ļoti svarīgs. Eiropā ir vēsturiska atbildība un jābūt atbilstošām budžetam. Šorīt prezentētais teksts to varu daļēji atbalstīt, jo tur tiek runāts par Parīzes mērķu ievērošanu budžetā līdz 2027. gadam, bet jāiet tālāk, kā panākt, ka tas īstenojas dzīvē, ja nav noteikti nekādi skaitliski mērķi. Uh, Eh, DFS. Un tā ir tā cīņa, kas mums ir jāīsteno. Un parlamentam vajadzētu apstiprināt eh, DFS tikai tad, ja pašu resursus būtu stiprināt. Tas ir izšķirīgi svarīgs jautājums, ja vēlamies glābt klimatu. Šajā garā mēs atbalstīsim eh, nodokļu izveidošanu uz kerozīnu, uz oglekli, uz finanšu transakcijām, jo šāds, šāda situācija nevar turpināt. Ir vajadzīga vienošanās ar dalībvalstīm. valstīm Eh, divi eiro, ko um, mēs ievāksim eh, uz šiem nodokļiem, varētu vienu eiro novirzīt uz Eiropas budžetu un vienu eiro atstāt dalībvalstīs. Šim budžetam ir jākļūst atkal par politikām kalpojošu budžetu, kas respektē mūsu planētas vajadzības. Paldies! Paldies, Kormāna kungs! Ehm, Nākamā Laporta skundze, lūdzu, pusotra minūte. Priekšsēdētāji, godātie kolēģi, lasot eh, šīs te rezolūcijas eh, priekšlikumus, es sapratu, ka visādi aizbildinājumi der, lai tikai paceltu um, eh, budžetu. Un Francijā arī um, pie varas esošā partija tā strādā. Un, uh, mēs redzēsim, ka līdz ar to pieaugs arī Francijas uh, ieguldījums. Jūs prasāt 1324 miljārdus eiro līdz 2027. gadam. Tie ir par 40% lielāki līdzekļi salīdzinot ar iepriekšējo um, budžetu, daudzgadu budžetu. Mēs redzam, ka neviens negrib samazināt budžetu, un ko var uzdot kā jautājumu, kurš tad iegūs no šiem jaunajiem līdzekļiem, vai tie būs uzņēmēji, mazie un vidēji uzņēmumi, lauksaimnieki, jo viņi visi taču cieš no šo, šīs konkurences pieaugšanas, jo ir brīvā tirzniecība. Uh, Es citēju, šie jaunie līdzekļi tiks paredzēti jaunu atbildību, jaunas atbildības uzņemšanai, aizsardzības, migrācijas un tam līdzīgās jomās. Nu, par šo tekstu mēs neko nekomentēsim, un tomēr tad, kad ir runa par jaunu resursu izveidošanu, tur ir iztēlēji brīvas robežas, piemēram, muitas nodevas, vai, piemēram, varētu būt soda naudas par kaut ko un nodoklis uz plastmasu. Identitātes un demokrātijas grupas eh, rezolūcija drīzāk piedāvā pragmatiskus risinājumus. Pirmkārt, ir nākamajā DFS eh, jāparedz ierobežojas līdz vienam eh, procentam. Runātājai tiek izslēgts mikrofons. Paldies, Laportas kundze. Tagad Šonces kundze uz vienu minūti. Yeah.

ir eh, sarunu mandāts attiecībā uz eh, nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Mēs vēlamies, lai budžets atbilstu patiesajām vajadzībām, un mēs vēlamies arī panākt drīzu vienošanos, un varbūt, ka ir vajadzīgs arī ārkārtas plāns gadījumā, ja tomēr eh, kavējas DFS pieņemšana. Tas ir nepieciešams, ja būs nepieciešams strādāt tagadējā DFS ietvaros, lai aizsargātu līdzekļu saņēmējus. Šai uh, rezolūcijai vajadzētu novest pie, novest pie tā, ka mēs pēc iespējas drīzāk varam uzsākt sarunas. Un runājot par pašu līdzekļiem, gribētu atgādināt, ka uh, jebkura jauna iniciatīva uh, ir jāsaskaņo arī ar Eiropas Savienības līgumu uh, Eiropas, līgumu par Eiropas Savienības darbību, tas nozīmē, ka e, jaunās iniciatīvas nedrīkst e, darboties ar atpakaļējošu datumu. Paldies, Šonsas kungs, tagad e, pusotra minūte, Omaržī. Lūdzu, paldies. Priekšsēdētāji, vakar reģionu komitejā es teicu, ka neliels budžets Eiropai būtu būtisks ambīcija trūkums politiskā līmenī. Uh, upurēt uh, kopšējo lauksaimniecības politiku, kohēzijas politiku. Tas nozīmētu, ka mēs uh, um, ļautu uzvarēt eirofobiem. Tieši tas, vai tas ir tas, ko vēlas valstu un valdību vadītēji, vai tad tā ir tā mācība, ko viņi guva no Eiropas vēlēšanām? Tas ir tas jautājums, ko es viņam uzdodu. Un es saku padomēju, ka Eiropas parlaments nepieņems samazinājumus kohēzijas budžetā. Tāpēc, ka vairāk kā jebkad mums ir nepieciešams vairāk kohēzijas. Un kohēzijas budžeta samazinājumi nozīmēs mazāk izglītības iespējas jauniešiem, mazāk inovācijas, mazāk investīcijas reģionos, mazāk darba vietu. Tas būs mazāk uh, palīdzības uh, visvājākajiem sabiedrības locekļiem. Un uh, tagad, kad uh, izskatās, ka gatavojas atkal pasaules krīze, labākais veids, kā aizsargāt Eiropas pilsoņus, ir atvēlēt Eiropas Savienībai tādu patiesu politisku budžetu, ofensīvu budžetu, kurš spēs arī atbildēt uz tiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskaramies klimata pārmaiņu jomā. Paldies! Paldies, Omar Žīkungs. Tagad viena minūte Kola Kušiča kungam lūdzu. Poštovani, višegodišnji financijski. Godātais priekšsādātāji, daudzgadu finanšu schēma un uh, Eiropas Savienības budžets uh, ir uh, jāizmanto attīstībai un labklājībai. Vienlīdzīgi visām dalību valstīm, tās, kuras ir attīstītākas, tajās ir aktīvāka ekonomika, jo ir plašāks tirgus, bet eh, tādas mazāk attīstītas valsts, kā piemēram Horvātija, eh, cieš. Piemēram, lauksaimniecības ražošanā Horvātija piecu gadu laikā kopš 2013. gada ir zaudējusi 3,5 miljārdus eiro. Tā pašā laikā Rumānija, piemēram, ir guvusi 16 miljārdu ieguvumu. Un Horvātijas republika kopš iestāšanās Eiropas Savienībā 1,8 um, miljārdus un 3,5 uh, miljārdus zaudējis lauksaimniecībā ir loģiski prasīt, lai attīstītākas valstis uh, dotu lielāku ieguldījumu Eiropas Savienības budžetā. Lielas paldies eh, Kola Kušiča kungam un tagad došu vārdu Muresan kungam. Paldies priekšādātāji. Ministres kundze, komisār kungs, mēs šodien debatējam par nākamo daudzgadu finanšu plānu un, protams, ka tas ir ļoti nozīmīgs brīdis. Mēs vēlreiz vēlamies apstiprināt eh, parlamenta nostāju, ņemot vērā vēlēšanu rezultātus. Mēs redzējām, ka ļoti daudz cilvēki devās balsot. Viņi gaida no Eiropas vairāk. Tie ir lauksēpnieki, pētnieki, cilvēki no pilsētām, no laukiem tiesībām. Cilvēki, kas grib vairāk drošības, kas vēlas, lai mēs būtu um, ambiciozāki attiecībā uz novatorisku un pētniecību un lai mēs tiktu galā ar klimata pārmaiņām. Mūsu pienākums ir viņos ieklausīties un nodrošināt rezultātus. Ja cilvēki no mums gaida vairāk, mums ir jādod vairāk, un mēs nevaram dot vairāk ar mazāk naudas. Iepriekšējā DFS filozofija bija tāda, ka, ja mēs vēlamies darīt kaut ko jaunu, mēs atņemam šo naudu kaut kam citam. Uh, mēs sagatavojām uh, šos stratēģiju 2020. gadam, bet šai filozofijai ir jābeidzas. Eh, jaunas lietas ir jāfinansē ar jauniem resursiem. Savādāk mums būs jāsaka studentiem, ka būs mazāk Erasmus stipendiju, mums vajadzēs teikt lauksaimniekiem, ka subsīdijas būs mazākas, mēs to nedrīkstam darīt. Mans jautājums, Mīsis Kundze, kad un kādā veidā jūs Mm, būsiet gatava vest sarunas ar parlamentu. Mēs esam redzējuši pārāk maz no Somijas prezidentūras. Mums ir vajadzīga politiska apņemšanās ļoti augstā līmenī. Parlaments ar ļoti lielu vairākumu pieņem savu pozīciju. Jūsu pienākums ir nākt un runāt ar parlamentu. Pretējā gadījumā, un man tas ir jāsaka skaidri, mm, padomi vainos visi Eiropā, tāpēc, ka mēs nebūsim spējīgi viņiem dot finansējumu vajadzīgajā laikā. Paldies Murisen kungām un tagad eh, pusotra mini, minūte Gvalmīnī kundzei. Paldies priekšādātāji. Man ir tādi vispārīgi komentāri un pēc tam divi konkrēti punkti. Vēlos norādīt, ka rezolūcija ir laba, mēs to varam atbalstīt. Mums ir jāstieprina parlamenta nostāja. Mums ir jābūt ambiciozajiem un drosmīgiem attiecībā uz nākamo gada budžetu, jo īpaši vēlos izcelt piekto punktu, kur ir runa par pašu resursu pārskatīšanu un to, ka tas ir mūsu strateģiskais mērķis. Un tagad divi konkrētie punkti. Jebkurā budžetā, kā jūs jau norādījāt, komisār Hāna, ir divas puses - ir ieņēmumu un izdevumu puse, un šeit ir jānodrošina līdzsvars. Budžets nav tikai birokrātisks vingrinājums, te nav runa tikai par aritmētiku. Mums ir jādomā par to, kāda resursa mums ir vajadzīgi, lai mēs risinātu pilsoņu problēmas. Tas ir tāds ļoti būtisks demokrātisks elements, pretējā gadījumā demokrātija tiek iedragāta ekoloģiskā pārēja, jauniešu nodarbinātība, pētniecība, struktūra fondi. Mums eh, tas viss ir jāsavieno lai mēs varētu nodrošināt reālus Eiropas ieņēmumus, pašu resursus. Kāda eh, cita joma - kultūras revolūcija nenozīmē to, ka mums nodokļu maksātājiem būtu jāliek maksāt. Mums ir jānodrošina uh, Eiropas nodokļu eiropeizācija, tā lai mēs nodrošinātu vispārēju un visu ietverošu pieju. Lielas paldies Gvalmīnī kundzei un tagad eh, Torvalda kungs. Priekšādātāji, komisāra kungs, Tupurainenes kundze. Kādu padomu es varētu dot eh, Somijas prezidentūrai? četri padomi. Pirmkārt, mums ir jāatrisina Brexits, un te būs vajadzīga solidaritāte un mazliet vairāk finanšu līdzekļu no dalībvalstīm. Tāpat arī mums ir jādomā par novatoriskumu un tehnoloģijām. Protams, ka mums ir jāpilda visi solījumi, ko esam devuši attiecībā uz uh, resursiem pētniecībai. Mums ir vajadzīgas investīcijas, un tās ir vajadzīgas uh, tūlīt un uzreiz. Vēlos norādīt uz ļoti uztraucošām attiecībām starp Eiropas Savienību un investīcijām. Šķiet, ka mēs nespējam izdarīt visu to, ko esam solījuši. Un tāpat arī mums ir problēma ar godīgiem risinājumiem. Pastāv ļoti liels atšķirības starp dalībvalstīm, ja runa par tehniskiem resursiem. Ja mēs nepārvarēsim šos izaicinājumus, netiksim galā ar Eiropas izaicinājumiem. Paldies Torvalda kungam un tagad viena minūte Kūza kungam. Paldies priekšādātāji! Es eh, vēlētos pateikties kolēģim Andresenam. Es no viņa šodien ko iemācījos. Es iemācījos, ka padome, kad tā nevēlas nekādus paaugstinājumus, ir populiste. Es ļoti labprāt būtu populists, ja tā ir populisma definīcija, jo mēs arī nevēlamies naudu izdot. Kas tad īsti ir populisms? Šeit ļoti bieži tiek minēti cipari. Tiek teikts, ka komisija vēlas 1,1, 1,4% no nacionālajiem kopieņēmumiem, parlaments vēlas 1,3%. Un tas viss izklausās ļoti nekaitīgi, tie ir tādi nelieli cipari, bet ja mēs to visu pārvēršam citos ciparos, tad īsnībā tie ir 11% un 30%, un tieši to arī pilsoņiem vajadzētu teikt. Ja jūs vēlaties izpildīt pilsoņu gaidas, tad ja mēs runājam šeit visu laiku par palielinājumiem un to, kā pilsoņi to nevēlas akceptēt, tad šķiet, ka mēs šeit viņiem mēģinām kaut ko iestāstīt, un tas noteikti nestrādās. Paldies! Tagad došu vārdu Overgārda Nielsen kungam. Vajadzētu atzīt, ka Lielbritānija izstāsies no uh, Eiropas Savienības un Lielbritānijas ieguldījums 75 līdz 100 miljārdu eiro nebūs daļa no Eiropas budžeta. Lielbritānija nevēlas arī uh, šeit akceptēt, ka tiks samazinātas visas atlaides. Uh, Mēs nevēlamies arī akceptēt palielinātus izdevumus Eiropas armijai. Parlaments vēlas palielināt budžetu par vairāk nekā 20%, bet eh, atalgojums darba ņēmējiem pēdējos desmit gados vispār nav palielinājies. Tas ir apkaunojums. Absolūti tiek ignorēta vēlētāju dzīves realitāte, tas, ar ko viņi katru dienu saskaras parlamentam vajadzētu attaisnot uzticēšanos, ko tam ir izrādījuši vēlētāji un nodokļu maksātāji. Vajadzētu ietaupīt eh, naudu, vajadzētu atteikties no limuzīniem, vajadzētu atteikties eh, parlamentā no tā, ka tiek atmaksāta nauda bez jebkādu rēķinu iesniegšanas. Paldies Overgārda Nielsena kungām un tagad eh, Vārds Holmējeras kundzei. Prezidentūras pārstāvis kundze, godāmais komisārkungs, kolēģi. Ja runa par daudzgadu finanšu schēmu un ja es uzklausa visas šīs dažādās gaidas, es uzskatu, ka parlamenta pozīcija ir gan saprātīga. Saprātīga tāpēc, ka mums būs jauni pienākumi, tātad ir runa par aizsardzību Un, eh, ja mēs ieklausāmies iepriekšējos runātājos, tad mēs redzam, ka eh, viņi vēlas panākt eh, strīdus starp dalību valstīm, nevis mieru un draudzību. Mēs vēlamies mieru un draudzību, tieši tāpēc aizsardzības politika ir jāveido kopā. Un Tāpat arī ir jādomā par pētniecību, zinātni, novatoriskumu, klimatu pārmaiņām, digitalizāciju. Mēs eh, zinām, proti, es varu būt lepna par eh, Bavāriju, bet eh, tas nozīmē, ka šeit ir vajadzīgas debesis nevis tikai Bavārijai, bet arī visai Eiropai. Tas nozīmē, ka pētniecībai ir jāstrādā visas Eiropas labā. Pētniecības programma ir viena no labākajām pasaulē, un padome jau iekšēji varējusi vienoties par šiem jautājumiem. Tad, tad mēs redzam, ka satura ziņā padome ir viensprātis, bet par naudu šādas vienošanās nav tiek teikts, ka ir vajadzīgs eh, vairāk līdzekļu, bet ja ir runa par uzdevumiem, kas arvien pieaug, tad šos uzdevumus noteikti nevarēs izpildīt, ja netiks nodrošināti finanšu līdzekļi. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka parlamenta nostāja šajos jautājumos ir ļoti konsekventa. Paldies eh, Holmeiras kundzei. Tagad eh, nākamā runātāja Laru, Laru, Laru, runātājs Laru Tūru kungs. Paldies, priekšādātāji, godāmie draugi. Komisija mums eh, saka, ka katru gadu eh, pietrūkst vairāk nekā 175 miljārdu eiro, lai iztiktu galā ar visiem mūsu uzdevumiem. Kā cīnīties pret klimata pārmaiņām, ja naudas nav? Kā nodrošināt eh, darba ņēmēju aizsardzību no nākamās finanšu krīzes? Kā mēs to izdarīsim, ja mums nebūs vajadzīgā budžeta? Noteikti vajadzētu palielināt Eiropas pašu resursus. Kad eh, Rūzvelts eh, nonāca pie varas 1933. gadā, viņš eh, palielināja par trīs reizēm valsts budžetu ASV, un viņš ieviesa uh, efektīvu nodokļu sistēmu. Kāpēc tas netiek darīts Eiropā? Mēs rādzām, ka um, agrāk mūsu ieņēmumi bija 45%, un tagad tie ir sal, samazinājušies līdz 20%. Mums vajadzētu ņemt vērā Žaka Delora un Monti teikto. Mums ir vajadzīgi atbilstoši Eiropas pašu resursi. Ja mēs vēlamies vērsties eh, pret klimata pārmaiņām un cīnīties pret finanšu krīzi, tad mums ir vajadzīgi daudz ambiciozāki priekšlikumi. Lielas paldies! Nākamais runātājs eh, Hoizigungs, Riņu politiskā grupa. Priekšādātājs kundze, ministres kundze, godāmie kolēģi. Eiropas eh, budžets ir šoreiz daudz svarīgāks par visiem iepriekšējiem budžetiem. Visa planēta stājas pretī ļoti lieliem izaicinājumiem - klimata krīze, um, bio daudzveidīguma samazināšanās no Amazonijas līdz pat Slovākijas mežiem. Mēs redzam, ka visur mums apkārt ir arvien vairāk dažādu toksisku vielu. Budžetam vajadzētu tikt galā ar šiem izaicinājumiem. Šeit nav runa tikai par to, ka mēs ieguldīsim uh, līdzekļus zaļināšanā un efektīvās investīcijās. Mums ir jādomā par uh, politikas saskaņotību, tā lai labā roka zinātu, ko dara kreisā. Mēs uh, nevaram teikt, ka mēs klimatu aizsargājam un vienlaicīgi finansējam tā iznīcināšanu. Eiropai vai vajadzīga atjaunīga enerģija. Industrijai nedrīkstētu būt piesārņojošai. Mums Mums ir vajadzīgi tādi lauksaimnieki, kas aizsargātu dzīvniekus. Šeit nav runa tikai par mums, te ir runa par mūsu bērnu nākotni. Mēs nedrīkstam mūsu bērniem likt vilties. Lielas paldies Hoizika kungam un tagad eh, Dorfman kungs, eh, Tautas partija. Godāmie kolēģi, man ir skaidrs, ka uh, eh, budžetam ir jāparedz arī jaunas prioritātes. Mēs nedrīkstam arī aizmirst iepriekšējo Eiropas politiku. Es domāju, ka šeit būtu Eh, kļūdaini eh, mēģināt visu laiku ietaupīt, un tas attiecas arī uz lauksaimniecības politiku. Mēs redzam, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta ietaupīšana lauksaimniecībā, un šo priekšlikumu daudzas dalībvalstis nav gatavas akceptēt. Es uzskatu, ka vēl smagāk ir tas, ka eh, šajā priekšlikumā ir paredzēti samazinājumi arī lauku attīstībā. Lauku attīstības plāni daudziem reģioniem pašlaik ir pats svarīgākais instruments, lai attīstītu šīs teritorijas. Ja šis uh, uh, budžets tiks samazināts vairāk nekā četras reizes, tad daudzas valstis vairs nevarēs finansēt to, ko agrāk ir ieteikusi komisija. Valstīm būs jā, jādara tas no pašu līdzekļiem, un daudzas valstis to nevarēs atļauties. Mēs nevaram uzskatīt, ka tā ir saprātīga politika. Lielas paldies, Dārfmana kungām! Un tagad uh, Častēlkungs no Riņu politiskās grupas. Priekšādātājs kundze, gudējami kolēģi. Šodien eh, mēs balsojam par šo rezolūciju. Mēs vēlamies dot spēcīgu politisku signālu Eiropas pilsoņiem, norādot, ka viņu bažas ir uzklausītas. Tas ir arī brīdinājums eh, padomēji Mēs vēlamies, lai mūsu griba tiktu ņemta vērā, lai mēs būtu reāli lēmumu pieņēmēji šajās debatēs par daudzgadu finanšu schēmu. Godāmie kolēģi, mums ir jāfinansē mūsu prioritātes pirms Brexita, kas būs ļoti sarežģīts, un tas nozīmē, ka mums ir jā, jāmodernizē, jāvienkāršo pašu resursi, un tas nozīmē, ka mums ir jārada arī jauni pašu resursi, un to mēs varēsim izdarīt tikai ar ambiciozu budžetu. Mums ir jādomā par jaunām prioritātēm, ja runa par klimatu, iedzīvotājiem pētniecību, novatoriskumu un tāpat arī mums ir jādomā par eirozonas stiprināšanu. Mums ir vajadzīga arī ambicioza kopējā lauksaimniecības politika, lai mēs varētu aizsargāt viņu lauksaimniekus un viņu ieņēmumus. Tā, lai viņi varētu mums ražot veselīgu, mm, lātu un ilgspējīgu pārtiku, darot to mm, aizsargājot vidi. Liels paldies! Un tagad došu vārdu vicepriekšādātājiem Kārasam. Lūdzu, viena minūte. Uh, Priekšādātājs kundze, godamie kolēģi, patiešām ļoti interesantas debatas, un es gribu šeit citēt Oskaru Vaildu, kas teica, ka cīniķis ir tas, kurš zina visam cēnu, bet nezina nekam vērtību. Un politiķi, manuprāt, ir cīniķi tad, ja viņi atsakās no investīcijām, uzskatot, ka tā ir naudas tērēšana. Un šādā veidā viņi bloķē um, uzbūvību, bloķē ilgspējīgumu. Tas nozīmē, ka lauk lauksaimnieki vairs nevar tikt aizsargāti, tiek aizmirsta arī robežu aizsardzība, aizsardzības politika, enerģijas politika. Viņi nevēlās atzīt, ka tas ir vajadzīgs. Šīs dienas balsojums un nākamo nedēļu debates ir. Mm, Um, no vienas puses nacionālisms un populisms, un otras puses uh, nākotne un taisnīgums. Ik viens mūsu vidū zina, ka uh, viena procenta griesti un mūsu kopējā nākotne ir visu mūsu atbildība. Mēs uh, nevēlamies šeit nodot mūsu nākotni. Mēs līdz ar to nenodrošināsim mūsu pilsoņiem Eiropas pievienoto vērtību. Uh, Komisāra kungs, parlaments ir jūsu pusē. Mēs vēlamies jūs atbalstīt tālākajās sarunās. Galu galā mums ir jādomā par mūsu nākotni. Liels paldies, Karasa kungs! Tagad pievērsīsimies brīvajam mikrofonam. Mums ir gana daudz laika, un te ir runa par ļoti svarīgām debatēm par Eiropas nākotni, un tāpēc es došu vārdu septiņiem kolēģiem. Sāksim ar Montero de Aguijāra kungu. Kundzi. Lielas paldies, priekšādātāji! Mēs redzam, ka kopš Lisabonas līguma mums ir dalīta kompetencē šajos jautājumos. Mēs esam vienojušies arī par nākamo daudzgadu finanšu plānu. Mūsu pozīcija bija skaidra. Mēs vēlamies, lai būtu paredzēta budžeta pozīcija arī ilgspējīgam turismam. Gribējām, lai komisija uzreiz nāktu klajā ar konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem. Mums vajadzētu atzīt šīs nozares svarīgumu. Diemžēl komisija un dalībvalstis ne ar ko nav nākušas klajā. 2018. gadā starptautiskais turisms pieauga par 6% visā pasaulē. Turisms ir ļoti svarīga nozare arī manai valstī, Portugālei. Daudzām valstīm turisms ļautu aizmirst par ekonomisko krīzi. Vēlreiz vērsīšos pie komisijas un dalību valstīm. Lūdzu, um, dariet to, ko komisija no jums sagaida. Nodrošiniet uh, to, lai ilgspējīgais turisms kļūtu iespējams. Lielas paldies! Nākamais runātājs no sociāldemokrātu grupas. doamnă președintă, Doču Hodarman, mēs esam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pārstāvu Rumāniju, un es domāju, ka jāuzdod pareizos jautājumus, kā mēs varam atbildēt tam, ko sagaida pilsoņu kvantitatīvā pusē. Redzam, ka pilsoņiem ir vajadzīgs vairāk, lai tiem, kam nav daudz līdzekļu, viņi nemaksā citu vietā. Otrs jautājums - kā sadalīt budžetu? Rumānija eh, vēlas eh, investēt eh, autoceļos, veselības aizsardzībā, KLP. Mēs šeit runājam par daudz un dažādām lietām - attīstību, ekoloģisku lauksaimniecību, pētniecību, inovāciju, bet ja mēs pamat Um, nepieciešamības uh, jautājumos nesam veiksmīgi, tad nevarēsim virzīties uz priekšu. Mūs ir ievēlējuši Eiropas uh, pilsoņi, un es balsošu tikai par tādu budžetu, kas uh, būs atbilstoši tam, ka sagaida mani vēlētāji. Paldies! Tagad paldies Reņu frakcija. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāra kungs. Es gribu uzsvērt to, ka jauns veiksmīgs ekonomiskais modelis to ir grūti rast, un tas būs jāpielieto nākamo gadu laikā. Mēs nevaram runāt tikai par banku nepieciešamību. Mums ir jārunā par attīstības un uh, tām problēmām, kas ir saistītas ar mūsu pilsoņu gaidām. Tā ir izglītība, pētniecība, aizsardzība un citas. Tāpat nedrīkst par zemu novērtēt, piemēram, kohēzijas politiku un ko tā nozīmē. Es nevarētu akceptēt tādu domu, ka izaugsme nebūtu pietiekami eh, liela un projekti tiktu samīsināti. Es eh, ticu Eiropā kohēzijas politā, politikai un solidaritātei. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Tomašiņš kundze EKR vārdā. Šis uh, eh, DFS uh, priekšlikums ir eh, radījis daudz jautājumus mazākās un eh, ne tikai ekonomiski attīstītās eh, valstīs. Praktiski mums jārēķinās ar to, ka mazo ko dalību valstu izaugsme varētu neturpināties lai, un darīt tā, lai izaugsme lielajās turpinātos. Mums jāpievērš migrācijas programmu risinājumam. Es pārstāvu Horvātiju, un mēs saskaramies ar to problēmu, ka jauni izglītot cilvēki dodas projām, ir nepieciešams finansējums, lai tas, ko piedāvājam, būtu atbilstoši Eiropas standartiem arī lauksaimniecības reģionos. Nebūs iespējams izmaiņas, ja nebūs lielākas iemaksas kopējā lauksaimniecības politikā. Tas nav akceptējams un tā tam nevajadzētu būt. Paldies! Paldies kolēģei. Turpināsim uh, diskusijas. Tagad uh, Ferēras uh, kungs. Priekšsēdētājs kundze. Tā ir asimetriska integrācija, man ir jāsaka, ieguvimi un uh, zaudējumi, ja mēs runājam par uh, ES politikām un uh, ES budžetu. Jāsaka, ka cilvēki iegūst un zaudē. Ir asimetriskie integrācijas efekti. Mums ir jārūpējas par patiesu konverģenci. Kohēzijai nekad nebija pietiekami daudz līdzekļu, lai tā varētu izdarīt to, kas no tās ir sagaidīts. Un tas, ko mēs redzam šeit, tie ir līdzekļi izcinājumu, un Portugāli to skar šī problēma īpaši, jo kohēzijas līdzekļi mums ir ļoti nepieciešami. Un ieguvēji ir lielās valstis, kas tagad velta līdzekļus militāriem līdzekļiem. Mums savukārt ir nepieciešama kohēzijas līdzekļi, un tas būtu jāievēro. Manuprāt, rezolūcija nav pietiek pietiekami uh, ska, uh, strikta. Paldies, un tagad uh, brīvā mikrofona procedūra noslēgsies. Uh, uzstāsies pēdējais runātājs tautas partijas grupa Vārtrom kungs. Es esmu uh, vienmēr pārstāvējis viedokli, ka ir nepieciešama ambicioza uh, budžeta politika. Es esmu strādājis Zviedrijas politikā un arī vispārējo lietu padomē. Un šeit Eiropas parlamentā tādu pašu politiku pārstāv. Mēs solījām vēlētājiem, ka budžets nebūs plašāks nekā nepieciešams. Priekšlikums, par kuru mēs tagad runājam, ir saistīts ar tāda nostāja, ka Zviedrijas pienesums augsts par 17%, un tā ir summa, ko neesam gatavi akceptēt. Protams, ka ir liela izaicinājuma konkurētspējā, un būtu nepareizi mūsu pilsoņiem vai uzņēmējiem uzlikt lielāku nodokļu slogu, lai finansētu ES izdevums. Es domāju, ka ES budžetam jātiek modernizētam un tam jākļūst efektīvākam. Tas nozīmē, ka infrastruktūrās jāinvestē, kas nodrošinātu izaugsmi dalību valstīm, teica Verborna kungs. Paldies! Vēl viens runātājs Markes kungs sociāldemokrātu frakcijas vārdā. Paldies, paldies priekšsēdājas kundze. Ministras kundze ir ļoti sarežģīts laiks Eiropa saskars ar vienu no visizaicinājošākajiem brīdiem, brīžiem, jo Lielbritānijā ir neatbildīga valdība, kas ir gatava riskēt ar visu tikai vēlēšanu vārdā. Un šī situācija skars mūs gadiem. Tādēļ Eiropa padomē ir jāpieņem lēmums, kā mēs risināsim situ situāciju. Ekonomiskie riski ir lieli. Uh, sarģītā situācija ir burtiski mūsu durvju priekšā, un tagad ir nepieciešams ļoti spēcīgs budžets, lai investori tiktu iedrošināti un lai būtu plašāka kohēzija. Un tā vietā vairāki padomas locekļi grib vēl vairāk īsināt piedāvāto budžetu. Kā komisijas priekšsēdētāja teica, tas vienkārši nav pietiekami. Priekšsēdētājs teica, nav pietiekami. Un šeit parlamentā redzam, ka tautas partijas daži deputāti aizstāv tādu pašu viedokli kā padomas locekļi. Tātad redzam, no kurienes nāk šie viedokļi. Pozīcija tāda nav atbalstām. Mums ir plašāka, lielāka Eiropas ietekme, nevis mazāka, kā to piedāvā padome. Paldies! Paldies, un tagad uh, turpināsim diskusijas. Uzstāsies uh, Hāna kungs uh, padoms vārdā. Paldies, priekšstādājs kundze, ministrs kundze, dargie deputāti. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju jūs teikto šodien. Jūs visi runājat un uh, redzam, ka lielākā daļa parlamenta deputāti vēlas modernu un nākotnē orientētu budžetu. Un jūs uh, pasvitrojat to, ka rezolūcijā ir jāpieņem lēmums. Uh, Mēs nevaram kavēties, sākot nākamās programmas. Mūsu pilsoņiem jādod pārliecība par nākotni un par to, kā atbildēsim izaicinājumiem. It īpaši tādos jautājumus kā digitālā aiz, laikmets aizsardzība, klimata pārmaiņas. Es gribētu teikt paldies Somijas prezidentūrai par koreperu dokumentu vakar Šādi tiek sagatavotas diskusijas un pamats diskusijām DFS sarunām. Mēs atzinīgi vērtējam šo dokumentu sagatavošanu, bet jau sākumā esam bijuši vīlušies par satura galvenajiem punktiem. Ir atšķirība, kā diskusijas virzīt uz priekšstāp institūcijām. Mēs to saprotam, taču aicinām padomi un arī vadošās personības uh, ievērot Eiropas parlamenta nostājas. Komisija ir gatava cieši sadarboties ar visām institūcijām un uh, veicām dialogu. Es uh, strādāšu ar Eiropas parlamentu un tā sarunu grupu ar mērķi, lai DFS diskusijas tiktu noslēgts laikā un veiksmīgi. Paldies! Paldies Hāna kungam! Tagad padomas vārtā uzstāsies ministre Tupurainens konce lūdzu. Cienītā priekšsādātājs kundze, augstu godātie parlamenta deputāti, deputāts komisāra kungs, paldies par jūsu ļoti nozīmīgajiem viedokļiem un ir ļoti nozīmīgas arī jūsu uh, izteiktās piezīmes un komentāri. Daudz izaicinājumu šeit diskusijās tika pieminēta, un es gribētu tikai uzskaitīt inovācijas, klimata pārmaiņas, investīcijas, ilgspējīgu lauksaimniecību, kohēziju un noslēgumā, bet kā nepēdējo tiesiskumu un mūsu kopējo vērtību ievērošanu. Tas ir skaidrs, ka tas ir visu mūsu interesēs. Uh, Tas ir uh, arī visu mūsu institūciju interesēs, un tās ir mūsu pilsoņu uh, kopējās uh, pašas un cerības. Tam jābūt attainotam mūsu budžetā. DFS jāatspoguļo uh, izaicinājumu. Taču, dāmas un kungi, DFS ir ne tikai veids, kā mm, saskaitīt līdzekļus, bet tas ir arī ieviešanas līdzeklis un arī tas ir veids, kā mūsu politiskos lēmumus īstenot. Tajā pašā laikā mums jāredz arī kādas ir iemaksas. Iemaksas veids dalībvalsts. Iemaksām jābūt godīgām, īstenojamām un akceptētām. Akceptētiem no visu uh, puses dalībvalstīs. Dāmas un kungi, es gribētu Somijas prezidentūras gribu apstiprināt, ka mēs regulāri tiksimies ar Eiropas parlamenta sarunvedēju komandu un papildinoši var teikt, ka trilogi jau sektora daļās ir sākušies un mēs esam tiešām gatavi uzklausīt parlamentu viedokli. Un šeit šodien šajā plenāra sēžu zālē mēs diskutējam par DFS kopā. Mēs apmainamies viedokļiem par mūsu daudzgad finanšu schēmu. Tātad mēs kopēji strādāsim, lai nodrošinātu to, ka mūsu kopējais budžets ir gatavs jaunajam uh, laika periodam. Mūsu centieni turpināsies. Paldies! Paldies, ministras kundzei! Nu, vēlu jums veiksmi arī, lai nākamās padomas sēdes būtu veiksmīgs. Līdz ar to šis darba kārtības punkts ir noslēgts. Nākamais darba kārtības punkts mūsu. Uh, Programmā ir uh, Eirozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes ziņojums sastādījusi Tūmkundze. Pirms dodu vārdu Tūmkundze, es gribētu vēlreiz norādīt uz to, ka uh, ir eh, jauna sistēma, ko izmēģinam. Deputāti viņu o, teikto un zilo kartīšu jautājumus var pieteikt elektroniski. Jums ir izdalīta informācija, jūs esat saņēmuši arī ēpastu paziņojums, un jūs varat pieteikties runas laikam, izmantojot jūsu elektroniskos balsošanas aparātus. Tam ir nepieciešama balsošanas karte. Ja jums tā nav līdz, tad jūs uh, varat izmantot arī parasto procedūru paceļot vai nu baltu uh, uh, papīra lapu vai zilo kartīti. Tā, lai mēs varētu ievērot arī laika Uh, ierobežojums un pēc iespējas daudz kolēģus uh, aicināt uzstāties, kas vēlas uh, spontāni ko teikt. Tagad referente Tūnkundze, lūdzu, jums vārds 4 minūtes. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs, dargie kolēģi. Es ar prieku stādu priekšā uh, sociālās politikas ziņojumu Eirozonā, kas plaši tika atbalstīts nodarbinātības komitejā. Mikrofons? Tagad darbojas mikrofons. Labi. Vai jūs varētu tuvāk mikrofonam runāt? Šķiet, ka tā būtu labāk. Es esmu pārāk gara, saka Tomas Kunze. Jā, tātad ar prieku stādu priekšā šo ziņojumu par sociālo politiku Eirozonā. Tas plaši tika uh, atbalstīts Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā. Esmu no Igaunijas un lepojos, ka mūsu prezidentūras laikā Eiropadomē uh, Mūsu premjeram bija tas gods kopā ar Žanklodu Junkeru parakstīt eh, sociālo tiesību pīlāru. Tas notika 17. gada 17. novembrī. Šis ambiciozais dokuments tika atbalstīts ar Eiropas parlamentā, un tur tiek noteikti svarīgi principi, kas tagad ir jāievieš dalību valstīs. Uh, jāpasakās Taisens kundzei komisārai par viņas aktīvo darbu, lai uzlabotu sociālo politiku visā Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka tas nav vienkārši. Katru reizi, kad ir runa par sociālajiem standartiem, ES kāds saka, nē, nē, nē. Un um, atsaucas uz sociālās principu. Tā pašā laikā mēs zinām, ka situācija netuvu nav ideāla. Kopš 2012. gada Eiropas pusgada ietvaros komisijas sniedz rekomendācijas dalību valstīm ne tikai ekonomikā, bet arī ņemot vērā sociālās politikas Eiropas Eirozonā. Tas ir ļoti svarīgs process, eh, bet, diemžēl, un tas arī atspogļojas ziņojumā, ieviešanas eh, līmeni šīm rekomendācijām ir nepieņemami zems zināms eh, progress tika konstatēts 72% uh, valstu rekomendācija 2012. gadā, 2018. gadā šīs procenta līmenis ir nokrities līdz 39%. Tas ir zemākais līmenis jebkad. Uh, Tātad mēs prasām Eiropas komisijai veikt pasākums un atrast veidu, kā pārliecināt dalību valsts par to, ka sociālais atbalsts Eiropas Savienībā uh, nav uh, mazāk svarīgs kā aizsardzība vai vienotais tirgus vai citas kopīgas politikas Eiropas Savienībā. Uh, Paidzētu apsvērt arī šīs uh, rekomendācijas sniegt ne Eirozonas valstīm. Man bija prieks dzirdēt, ka jaunā komisijas priekšsādātāja Ursula Fonderlajena uh, savā runā parlamentā solīja, ka pirmo simts dienu laikā savā mandātā viņa nāks klajā ar jaunu eh, likumdošanas mehānismu, lai nodrošinātu taisnīgu minimālo algu Eiropā. Tiem, kas ir skeptiski, gribu uzsvērt, ka šis priekšlikums ņems vērā nacionālās tradīcijas un likumdošanu, kas nozīmē, ka neviens nepārkāps subsidētas principu. Fakts vienkārši ir tāds, ka mums ir jācīnās eh, pret tā saukto nodarbināto nabadzību un eh, jācīnās pret to, ka cilvēki dzīvo šādā situācijā un sociālās izstumtības priekšā. Citādi mēs eh, dzīvojam Eiropā, kad ir smadzeņa aizplūšanas skartas teritorijas un uzklausot vairākus komisārs uzklausīšanās, kur atsaucās uz sociālo tiesību pīlāru kā risinājumu, uh, Mums arī ir cilvēki ar invaliditāti e, jāceras, ka sievietes joprojām saņem mazāk par savu darbu, un mums jāplīdz visiem šiem cilvēkiem. Un tas ir tieši tas, ko eiropieši grib, ne tikai no nacionālajām valdībām, bet arī no Eiropas, e, no Eiropas e, parlamenta deputātiem. Ziņojumā tiek aicināts komisijai uh, um, ieviest um, bezdarba pārdrošināšanas schēmu, un vakar es uh, saņēmu Eiropas Sārotbiedrību konfederāciju uh, vēstuli, kas mani aicināja atbalstīt uh, uh manu eh, ziņojumu un šo un to grozījumu, kas bija diezgan jocīgi, bet stāvot šeit, es tiešām aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt manu eh, ziņojumu. Sirsnīgs paldies, kolēģis kundze. Tagad mēs pāriesim pie Taisenes kundzes. Komisārs lūdzu jums vārds, Taisenes kundze. Thank you very much. Lielas paldies, priekšsādātais kundze, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Eiropas ekonomika ir uh, septīto gadu jau izma, izaugsmas situācijā un aizvien vairāk cilvēkiem ir darbs Eiropā. Nabadzība stabili samazinās, balstoties uz labiem darba tirgus rezultātiem. Eiropa ir spēcīgāka arī attiecībā uz mūsu ekonomisko pārvaldību. Uh, jo īpaši Eiropas ekonomikas koordinācijas pusgads šeit ir jāmin. Mums ir izdevies sociālās un ekonomikas politikas nolikt uz vienādiem pamatiem, pavisam nesen iekļaujot šo te Eiropas sociālo tiesību pīlāru. Mēs dalāmies ar labāko praksi, esam attīstījuši labu analīzi un kopīgi izpratni ciešā dialogā ar dalību valstīm un iesaistot sociālos partnerus. Un tomēr un tomēr uh, pastāv vēl atšķirības uh, dalībvalstu starpā un to iekšienē. Darbspēka uh, trūkums um, pieaug vienās valstīs un citās savukārt ir augsts bezdarbs. Nabadzība arī nodarbināto vidū ir augsts rādītājs, gandrīz desmitā daļa strādājošo ir tādi un um, arī darbtirkus segmentācija līdz ar to veidojas. Un tāpēc mūsu galvenajai prioritātei ir jābūt uh, padarīt darba tirgus iekļaujošāks un nodrošināt to, lai visas darbvietas, kas tiek radītas, būtu augstas kvalitātes. Joprojām dalību valstīs uh, sievietes ir sliktākā situācijā darba tirgū, kaut gan tām ir augstāka izglītība, lai šo plaisu uh, aizvērtu ir daudz jādara, un tas uh, radītu potenciālu, jaunu potenciālu ekonomikai un sabiedrībai. Uh, tāpēc ir jānodrošina labas uh, dzīves un privātās dzīves un darba savienojumības politikas un Eh, digitalizācija un tehnoloģiskās izmaiņas eh, strauji maina Eiropas sabiedrības un ekonomikas. Ir ļoti skaidrs, ka mums ir jāpastiprina investīcijas un izglītība, apmācība, jāveicina prasmu iegūšana, lai pavadītu mūsu eh, pilsoņus šajos izaicinošajos laikos, lai veicinātu ražīgumu un um, pielāgotos tehnoloģijas izmaiņām un nodrošinātu taisnīgu pārēju uz klimatu neitrālu ekonomiku. Patiešām, godātie deputāti, cilvēku nostādīšana um, mūsu politikas centrā ir uh, vēl svarīgāk nekā jebkad. Beidzot, nabadzība samazinās, bet tajā pašā laikā mēs piedzīvojam aizvien vairāk eiropiešu, uh, kas saka, ka viņi jūtas neaizsargāti. E, to izraisa nedrošība darba tirgū, bet arī globalizācijas un tehnoloģisko pārmaiņu ietekme šeit ir pie vainas dažādos sektoros. Investējot e, prasmēs, mēs varam veicināt iekļautību sabiedrībās, Tomēr sociālās aizsardzības sistēmas arī ir jāpielāgo, lai pienācīgi aizsargātu mūsu iedzīvotājus. Godātie parlamenta deputāti, šajā kontekstā gribu pateikties referentei un nodarbinātības komitejai par šo ļoti līdzsvaroto ziņojumu Te mēs redzam gan pozitīvās tendences, gan ir ieskicēta arī izaicinājumi, kas mūs gaida nākotnē, un es plaši piekrītu aicinājumiem un secinājumiem, kas ir izteikti ziņojumā. Šo izaicinājumu risināšana, nodrošināšana, ka mums ir sociāla tirgus ekonomika, kas darbojas eka, uh, uzņēmumiem un pilsoņiem, un konverģences veicināšana, tā ir tā motivācija Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Mazāk kā divi gadi ir pagājuši kopš šī pīlāra pieņemšanas un ieviešana jau ir sākusi. Eh, tā principi ir iekļauti um, Eiropas eh, koordinācijas pusgada um, divos pēdējos. Um, um, termiņos un svarīgi likumdošanas pasākumi arī ir piedāvāti un apstiprināti, ieviešot vairākus pīlāra principus un Eiropas Savienības finansējums ir pārvilzīts, lai veicinātu pīlāra ieviešanu, paredzot ciešu saikni arī ar Eiropas sociālo fondu. Vēl svarīgāk ir tas, ka pīlārs ir veicinājis darba vietu kvalitātes nodrošināšanu un taisnīgu pāreju. To visu mēs tagad iekļaujam Eiropas darba kārtībā. Mūsu sociālo tiesību pīlārs ir viens no aizējošās komisijas mantojumiem, bet darbs vēl netuvu nav pabeigts, kā mēs visi zinām. Eiropas parlamentā apņemšanās komisijas dalībvalstu un sociālo tie, um, pi, partneru apņemšanās nodrošinās to, ka šis pīlārs turpinās uh, darboties. Uh, Turklāt, sākot ar jauno ciklu, Eiropas semestris tiks pārvirzīts, lai iekļautu arī ANO ilgtspējīgas attīstības eh, mērķus saskaņā ar semestra juridisko pamatu. Priekšsādātais kundze, dāmas un kungi, ir vajadzīgi papildus pūliņi, lai padarītu mūsu sabiedrības iekļaujošāks un uh, sagatavot tās nākotnes pārmaiņām. Uh, lai būtu spēcīgākas ekonomikas un sabiedrības, tas stiprinātu arī eirozonas noturību un bruģētu ceļu eh, ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanai. Kā jūs visi ļoti labi zināt, pīlāra principu ieviešana uz vietas un arī ilgspējīga attīstības mērķu īstenošanas turpināšana Eh, būtu jāīsteno gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. Esmu pārliecināta, ka komisija arī turpmāk būs līdera, lai eh, palīdzētu uzlabot sociālos un dzīves apstākļus Eiropā un atbalstītu um, uzņēmējus, pilsoņus un reģionus šajos izaicinošajos laikos. Lielas paldies, komisārs Kundze! Un vispārējās debatēs uh, pirmā uzstāsties Valšas kundze no um, Eiropas Tautas partijas. Gribētu sākumā pateikties Janai Tomai referentei un citiem kolēģiem par aktīvo sadarbību pie šī ziņojuma, jo īpaši ETP kolēģiem ir izšķirīgi svarīgi, lai mēs visi panāktu uh, labi funkcionējušas ekonomikas un sociālās politikas un lai tās nebūtu pretrunīgas un lai mēs virzītos vienā virzienā. Šis ziņojums norāda, ka ir joprojām problēmas, kas joprojām pastāv Eiropā. Mums ir aktīvāk jārīkojas, lai eh, samazinātu nabadzību un bērnu nabadzību un jauniešu bezdarbu, jāveicina līdzlība darba tirgu, jāpanāk līdztiesība visiem mūsu pilsoņiem, jāveicina konkurētspēja un jādomā arī par nākotnu un to, kā mēs pielāgosim mūsu prakses, prasmes un sociālās sistēmas nākotnes apstākļiem, jo īpaši pilsētās un laukos. Es domāju, ka tie ir tie jautājumi, kuru kontekstā mums ir aktīvi jārīkojas turpmākajos gados. Kolēģi, 10. oktobris pasaulē ir mentālās veselības diena, un man prieks, ka šajā ziņojumā ir arī aicinājums pievērsties mentālajai veselībai. Tas uh, Ir neticami, ka atbalsts šajā jomā ir samazinājies Eiropā, neskatoties uz to, ka tam ir individuāls un sociāls izmaksas. Tas būtu jāuzsver mūsu sociālajās politikās mēs nerūpējamies par pilsoņu veselību, ja nerūpējamies par viņu eh, garīgo veselību ir iespējas taču Eiropas Savienībā uzlabot uh, šo jomu, un tur ir vajadzīgi uh, konkrēti pasākumi, kā to prasa ziņojums. Tie ir gan preventīvi, gan um, citi pasākumi paredzēti. Un uh, es ceru, ka uh, parlaments uh, varēs uh, aktīvi strādāt pie šī jautājuma. Vēlreiz paldies uh, Tūnas kundzei par viņas smago darbu. Paldies, uh, Valšas kundze! Jā, arī aplausiem ir laiks. Un tagad Jungērijus kundze no sociāldemokrātu grupas lūdzu divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropai ir eh, jābūt nekam, eh, kaut kam vairāk nekā tikai tirguma ar vienotu valūtu. Eiropai ir jābūt eh, vairāk cilvēkiem, kas grib strādāt savas nākotnes labā, un mēs zinām, ka tehnoloģiskās un ekonomiskās attīstības rezultātā, bet arī nodrošinot taisnīgu pāreju, kas ir svarīgs klimata pārmaiņu aspekts, ka nodarbinātības situācija strauji mainīsies. Vienalga, vai jūs būsiet no Stokholmas vai Parīzes, um, visus eiropiešus tas skars. Un uz to mums ir labi jāsagatavojas. Visiem sabiedrības locekļiem ir uh, jāsaņem vajadzīgais atbalsts. Tunas kundzes uh, ziņojums ir līdzsvarots, par to mēs šodien balsosim, un tas ir arī labs ieguldījums šajā virzienā komisija un dalībvalstis uh, tiks aicinātas uh, nodrošināt darbņēmējiem pienācīgu aizsardzību. Uh, Un arī ir jāmazina ieņēmuma atšķirības starp vīriešiem un sievietēm. Ja mēs runājam par vienādu darbu, jādod uh, sievietēm iespēju iesaistīties darba tirgu, jādod uh, jauniešiem perspektīvas darba tirgu, lai viņi kaut kad arī varētu atļauties dzīvokli, ir jāpalīdz cilvēkiem ar invaliditāti, mēs vēlamies jaunas darba vietas, tajās ir jāinvestē, uh, jaunas apmācības vietas, lai cilvēki varētu ar cerību raugzīties nākotnē. Uh, Jaunajai komisijas priekšsēdētājai ir idejas par to, kā cilvēkiem palīdzēt, un to mēs ļoti atbalstām, bet dalībvalstis mums par to vēl ir jāpārliecina. Ja mēs sadarbosimies, tad varēsim uh, cīnīties pret ilgtermiņu bezdarbu un varēsim arī atbalstīt uh, sliktākā situācijā esošos reģionus. Un tad cilvēkiem arī būs pārliecība, ka Eiropa strādā viņu labā. Paldies, Jungerijus kundze. Tagad uh, Brunī kundze no Reņū. Paldies, priekšsēdātais kundze, komisārs kundze, dargie kolēģi. Vispirms gribētu pateikties Toms kundzei par šo lielisko ziņojumu. Man ir prieks, ka Eiropas parlaments šajā ziņojumā atbalsta sociālo politiku Eirozonā Un te mēs atsaucamies arī uz valstu rekomendācijām, ko pagājušā gada jūnijā publicēja Eiropas komisija Eiropas semestri ietvaros. Šī ziņojuma uh, galvenās uh, vārdlīnijas uh, Uh, rāda, kā mēs varam virzieties uz priekšu sociālās Eiropas jomā un kur vajadzētu investēt. Es gribētu uzsvērt divus punktus. Pirmkārt, prasība, ko ir formulējusi Eiropas komisija, lai būtu juridisks uh, instruments, uh, lai katrs dalībvalsts iedzīvotājs var saņemt nacionālās tradīcijās balstītu minimālo algu. Tas ir ierakstīts arī Ursulas Fonderlajens ekonomiskajās vadlīnijās. Tā būs prioritāte viņas uh, nākamajam uh, darba cēlienam. Un uh, man šķiet, ka arī jāmin darba spēka trūkums zināmās dalībvalstīs. Otrakārt, platformu strādājošie un viņu darba apstākļi. Mēs zinām, ka starpnieku uh, un platformu uh, kontekstā veiktais darbs pēdējos gados ir 5 līdz 25 procentiem, un tagad tie ir gandrīz 5 miljoni eiropiešu, kas tā strādā. Daudzi e, Eiropā rada nacionālos e, pasākums, bet Eiropai šeit ir jānosaka kurs. Mums ir jāveido saskaņota rīcība, lai aizsargātu sociālā veidā šos strādājošos, lai viņu darba un sociālās tiesības būtu nodrošināts. Paldies! Paldies, eh, Brunē kundze, un eh, turpināsim debates. Tagad zaļo Brīvās Eiropas alianses vārdā Pēters Hansens. Pēter Hansen kundze, lūdzu. Paldies! Pirmkārt, es gribētu pateikties referentei par viņas lielisko darbu un sadarbību pie šī dokumenta. Mēs kā zaļie esam apmierināti ar ziņojumu, kāds tāds tagad ir. Uh, jo īpaši tāpēc, ka tas aptver vairāk sociālos jautājumus, kas, manuprāt, ir jārisina uh, nākamajā sasaukumā. Mums ir prieks redzēt, ka uh, tiek doti sociālajām mērķiem lielāka prioritāte Eiropas Savienībā, jo īpaši runājot par likumdošanas ietveru komisijai un arī runājot par finanšu resursiem nākamajā budžetā. Un Vēl viens eh, svarīgs aspekts no zaļo perspektīvas ir dzimuma līdztiesības nodrošināšana un atšķirību mazināšana darba tirgū. Šajā ziņojumā mēs komisijai skaidri sākam, ka mēs vēlamies direktīvas priekšlikumu par augu caurskatāmību, lai beidzot eh, varētu novērst šo eh, nepiemēroto, neatbilstošo situāciju, ka ir atšķirības algas un nodarbinātības ziņā dzimumu starpā. Mēs priecājamies arī, ka šis ziņojums prasa risinājums ilgtermiņu bezdarba apkarošanai, lai iekļautu vairāk sabiedrībā cilvēkus ar invaliditāti, lai viņiem ļautu strādāt labākā veidā un eh, lai nodrošinātu platformās strādājošiem tiesības un aizsardzību, neskatoties uz viņu nodarbinātības statusu. Visas šīs ir jomas, eh, kur mēs ļoti uzmanīgi vērosim, kā turpmākajos mēnešos un gados komisija rīkosies likumdošanas jomā. Lielas paldies un eh, turpināsim. Tagad došu eh, vārdu Žamē kundzei identitātes un demokrātijas politiskā grupā. Godāmā kolēģi, referentes kundzei. Nē, Eiropas Savienībai neiet labāk, un salīdzinājumi referentes kundze nav pareizi. Eiropas Savienība sastāv no pilnīgi atšķirīgām ekonomikām, kur sociālā, ekonomiskā un uh, regulējošā situācija ir absolūti um, atšķirīga un tieši tāpēc eh, vajadzētu ņemt vērā arī ideoloģiju un nodalītību. Jūs runājat arī par eh, Turcijas iekļaušanu jūsu datos, un te ir runa arī par migrantu iekļaušanu darba tirgū, kas nāk par sliktu mūsu visvienkāršākajiem pilsoņiem. Uh, Mēs tieši tāpēc esam pret šo ziņojumu, un mēs atbalstīsim alternatīvo rezolūciju, ko ir iesliedzis mūsu kolēģis Rēlkungs. Mums vajadzētu atdot eh, valstīm suverenitāti ekonomiskās un sociālās politikas jomā, un tieši tāpēc ir pienācis arī laiks nodrošināt eh, par prioritāti eh, to, ka darba vietas galvenokārt tiek nodrošinātas Eiropiešiem. Tagad došu vārdu EKR kolēģei Zaļevskas kundzei uz vienu minūti. Paldies, priekšādētāji! Vispirms es vēlētos apsveikt mūsu referentei par šo ļoti intensīvo darbu, un liels paldies arī visiem, kas piedalījās šī dokumenta gatavošanā. Vēlos norādīt, ka šīs dokuments galvenokārt attiecas uz eirozonu, bet ir jāatkārto arī, ka šī diagnoza ir gara atbilstoši tās skār gan ekonomiku, gan sociālo pusi. Tātad te ir runa par bezdarbu, par sarešķīto situāciju, kādā atrodas cilvēki, un ekonomika, diemžēl, nav piemērota pašreizai demografiskajai situācijai, kur iedzīvotāju vidējais vecums arvien pieaug. Mums ir jādomā par revolūciju 4.0. Vēl ar vienu nav konkrētu pasākumu, mums nav bijis iespējas par to diskutēt. Vēlos vērst jūsu uzmanību arī uz to, ka ļoti daudzi punkti šajā ziņojumā runā ar citām valstīm, ne tikai par Eirozonas valstīm. Es uzskatu, ka pastāv ļoti liels atšķirības starp dalībvalstu tiesību aktiem un eh, Es ceru, ka komisija drīz nāks klajā ar jauniem priekšlikumiem, kur mēs varēsim runāt ne tikai par diagnozi, bet arī par reāliem risinājumiem. Liels paldies! Tagad došu vārdu GOE NGL politiskās grupas kolēģei Pereiras kundzei. Pusotra minūte. Labrīt! Sociālā un ekonomiskā politika, kas tiek uzspiesta Eiropas Savienībai, nāk no līguma, kas īsnībā ir padarījis par noziedzīgām jebkāda veida eh, kreisā spārna politiku. Kopš tika pieņemts eiro, algas stagnē. Darba šķiras problēmas ir sāsinājušās, mēģinot integrēt migrantus. Mēs nevaram akceptēt eh, normas, ko uzliek uh, Eiropas koordinācijas pusgads. Mana valsts uh, agrāk to pieņēma, bet mēs vairs netiekam galā nedz ar nabadzību, nedz ar sociālo iztumšanu. Mums ir jāpalielina algas un jāuzlabo publiskie pakāpojumi. Ir jānodrošina brīve piekļuve šādiem pakāpojumiem. Mēs nevaram nodrošināt nākotni vecāku gadagājumu cilvēkiem vienlaicīgi ievērojot striktos eiro noteikumus. Mēs rādzām, kā sociālās un darba tiesības tiek arvien pavājinātas, un tie, kas var atļauties vismazāk, no tā cietīs visvairāk, un tieši tas ir stabilitātes un izaugsmas pakts. Lielas paldies! Es Dehovska kungs vēlas jums uzdot eh, jautājumu, vai jūs atbildēsiet uz šo jautājumu? Vai jūs atbildēsiet uz zilās kartas jautājumu? Dehovska kungs no Tautas partijas grupas vēlas jums to uzdot. Nē? Labi. Tad eh, turpināsim debates un došu vārdu Gemas kundzei, kas nepieder nevienai politiskai grupai. Jums vārds uz vienu minūti. Paldies, eh, priekšādātāji! Ienākumu atbalsta politikas pieņemšana daudzās valstīs, tā skaitā arī Itālijā, palīdz eh, visvājākajiem mūsu sabiedrības lodzekļiem. Tas ļauj cīnīties pret eh, nabadzību un ekonomisko netaisnīgumu, kas vēl ar vienu ir ļoti augstā līmenī. Taupīguma politika visvairāk ir skārusi tieši neaizsargātākas sabiedrības daļas. Mums vajadzētu pievērst īpašu uzmanību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. ANO konvencija par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atzīst to, ka taupīguma politika ir ļoti ietekmējusi darba apstākļus, kas vairs neatbilst cilvēku cieņai. Tiek atzīts, ka ir jāuzlabo dzīves līmenis cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Es vēlos aizsargāt šo cilvēku tiesības. Viņiem, tāpat kā visiem pārējiem, ir tiesības uz um, cilvēku cieņai atbilstošu dzīvi. Lielas paldies! Nākamais runātājs Ratkis Kungs uz vienu minūti. Priekšādātājs kundze, godāmie kolēģi, vispirms es sirsnīgi pateicos referentei par darbu. Pašā mandāta sākumā tiek norādīts, ka nākamajos piecos gados mēs vēlamies drosmīgi iet pa to ceļu, ko pirms pieciem gadiem uzsāka Žāns Klots Junkers. Es nevēlos šeit lielīties ar to, ka mūsu politiskajā grupā uh, attiecībā uz bezdarba apdrošināšanas schēmu ir pilnīgi cita attieksme. Arī manā vācu delegācijā šī attieksme ir atšķirīga. Mēs vēl ar vienu ļoti kritiski izturamies pret šādiem un līdzīgiem instrumentiem. Bet tomēr šodien mēs vēlamies atbalstīt šo ziņojumu, tāpēc, ka te ir runa par cīņu pret jauniešu bezdarbu, pret nabadzību Eiropas Savienībā. Tautas partijas grupa vēlas eh, pret to cīnīties, un eh, tuvākajos piecos gados mēs eh, gribam iet uz priekšu. Mēs uzskatām, ka mūsu politiskās grupas nostāja ir gana skaidra. Lielas paldies! Un tagad dosim vārdu Gvalmīnī kundzei no sociāldemokrāta grupas. Paldies, priekšādātāji! Šis tūnas ziņojums ir ļoti labs un efektīvs teksts. Tajā tiek izklāstīti ļoti uztraucoši elementi, kas pašlaik eh, raksturo darba tirgu. Tiek runāts arī par vidējiem darba un bezdarba rādītājiem, tiek runāts par ļoti daudziem novatoriskiem risinājumiem, kurus vajadzētu pieņemt, lai mēs varētu cīnīties pret bezdarbu. Ursula Fonderlaina ir norādījusi, ka tā būs viena no viņas prioritātēm pirmajās simts mandāta dienās, proti ir jānodrošina nauda, kā vērsties pret ārējiem satricinājumiem un krīzēm uzņēmumu līmenī. Tieši šeit ir jāpievēršas vairāk uzmanības. Mums vajadzētu atgriezties arī pie Amsterdamas stratēģijas. Eiropas Savienība nevar būt tikai ekonomiska zona. Liels paldies, un tā tagad dosim vārdu Langens Zīpens kundzei no Zaļo grupas. Eh, Priekšādātājs kundze, godāmie kolēģi, labrīt! ir eh, ziņojumi, kas nāk īstajā laikā, kas identificē pareizās problēmas un kas aicina efektīvi darboties. Eh, referentes Tomas ziņojums ir šāds ziņojums. Sirsnīgs paldies par to, Tomas kundze. Es vēlos izcelt šeit jo īpaši cilvēku ar īpašām vajadzībām problēmas, un te nav runa tikai par eh, personīgu komentāru, te ir runa arī par nodarbinātību. Ziņāmā tiek minēts par to, ka cilvēki ar īpašām vajadzībām tiek atstāti novārtā, viņi cieši no bezdarba un ilgstoša bezdarba. Piekļuve iekļautība, tas viss ir cilvēktiesības. Eiropas Savienība ir ratificējusi attiecīgo 2010. gada ANO konvenciju. Līdztiesība līdz ar to ir mūsu prioritāte, un refer referenta ziņomā tas ir izcelts. Sociāla politikai un darba politikai ir jāiet eh, roku rokā ar eh, naudu, kas ir tam atvēlēta sociālajā budžetā, un šai naudai ir jābūt pietiekamai. Lielas paldies! Tagad došu vārdu Raila kungam no ID grupas. Priekšādā tagadāmie kolēģi. Eiropa ir ļoti dažāda, arī reģionālā un nacionālā ziņā Eiropa ir ļoti atšķirīga, un tā tam ir arī jāpaliek. Eh, centrālisms un eh, plānota ekonomika nekad nav noveduši pie labklājības, un tieši tāpēc mēs vēršamies pret bezdarba apdrošināšanu. Darba tirgi ir pilnīgi atšķirīgi Eiropā, un tiem ir vajadzīgi reģionāli risinājumi. Mēs arī vēršamies pret Eiropas minimālo algu. Mēs iestājāmies par Vācijas minimālo algu, bet esam pret Eiropas minimālo algu, jo tas radītu konkurences izkropļojumus. Mēs arī vēršamies pret eh, Eiropas garantiju bērnu nabadzības apkarošanai. Protams, mums ir jācīnas pret bērnu nabadzību, bet eh, šādi fondi uh, nekam neder. Es pats esmu šāds nabadzīgs bērns, un arī pašlaik manā reģionā dzīvo visvairāk nabadzīgu bērnu Vācijā, un, protams, mums ir pret to jācīnās. Bet mēs nevaram mēģināt visu laiku risināt šo problēmu ar naudu valodu. Mums ir jādod darbs šiem cilvēkiem, nevis nauda, un tikai šādā veidā mēs cīnīsimies pret nabadzību. Sociālais nav tas, kas sadala citu cilvēku naudu, sociālais ir tas, kas šo naudu nopelna. Lielas paldies, un tagad dosim vārdu Rafalskas kundzei no EKR. Priekšādātāji, eh, komisārs kundzei. Sociālajai politikai, protams, ir jāstājas pretī ļoti daudziem izaicinājumiem sabiedrībā. Sabiedrība kļūst arvien vecāka, arī digitalizācija ietekmē darba tirgu. Gadu desmitiem ilgi Eiropa noveco. Vidējais vecums visās dalība valstīs kļūst ar vien augstāks, un tas, protams, saistās ar to, ka cilvēki dzīvo ilgāk, taisnība, bet arī ar to, ka cilvēkiem ir ar vien mazāk bērna, un tas, protams, ir skumīgi. Demogrāfiskā attīstība ir novedusi arī pie tā, ka vecāko cilvēku vidū ir arvien vairāk sieviešu, uh, Un, protams, mums ir jāizstrādā stratēģijas, kas mums ļautu nodrošināt piekļuvi sociālajiem pakāpojumiem. Šeit mums ir vajadzīgs vairāk investīciju. Un, protams, mums ir jādomā arī par darba tirgus pielāgošanu, ir jāpaskatās, kādas normas šeit tiek pieņemtas. Lielas paldies, komisāras kundzei, par labo sadarbību un cerams, ka tāda tā būs arī nākotnē. Paldies! Un tagad Skita Dāls kundze no tautu partijas saka priekšādātāja. Nē, es atvainojos, es eh, aizmirsu par Rondinēlī kundzi. Protams, ka jums arī ir vārds uz vienu minūti. Paldies, priekšādātāji! Šīs ziņojums pasaka visu. Bet šeit ir arī pretrunas. Tiek norādīts, ka mums ir vajadzīga ekonomiskā un sociālā politika, bet otrajā punktā savukārt tiek norādīts, ka komisija vajadzētu izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai tās īstenotu uh, konkrētām valstīm paredzētos ieteikumus. Bet uh, te ir runa tikai par uh, taupīgumu politiku, kas ir ielikta uh, citā uh, groziņā. Tas nāk par sliktu mūsu sabiedrībai. Šāda veida politiskā pieeja vairs nav akceptējama. Nepietiek ar to, ka mēs tikai runāsim par minimālo algu un jauniešu bezdarbu, ja mēs neinvestēsim cilvēku labklājībā. Mēs esam nākuši klajā ar dažādiem grozījumiem, daudz no kuriem arī tika akceptēti, taču uh, Ar to nepietiek, lai mēs pārvarētu šo neoliberālo pieeju. Eiropas pilsoņi ar savu balsojumu norādīja, ka viņi vēlas attīstības, solidaritāti un iespējas visiem. Tieši tāpēc piecu zvaigžņu kustība atturēsies balsojumā par šo ziņojumu, jo šajā ziņojumā mēs turpinam ignorēt cilvēku reālās vajadzības. Liels paldies Rondinēlī kundzei, un tagad došu vārdu Skita Dēls kundzei no Tautpatīs grupas. Liels paldies, priekšādātāji! Sociālais pīlārs ir ticis pieņemts, un daudzi no mums ir uztraukušies par nelikumīgiem priekšlikumiem, kas tam seko. Zviedrijā sociāldemokrāti skaidri pauda savu viedokli. Tām nevajadzētu nozīmēt, ka mūsu nodokļu maksātāji maksās par citu valstu bezdarbniekiem. Mūsu bažas bija pamatotas. Te tiek runāts par Eiropas sistēmu bezdarba apdrošināšanai. ETP ir vienmēr bijusi pret šāda veida priekšlikumiem, taču šeit mēs rādzām, ka melns uz balda ir uzrakstīts, ka tieši tāda ir sociāldemokrātu vēlme. Mūsu nodokļu maksātājiem tagad uh, nāksies maksāt par uh, nepilnvērtīgajām bezdarba apdrošināšanas sistēmām citās dalībvalstīs. Ir svarīgi, lai valstis pašas uh, spētu kompensēt un maksāt par savām apdrošināšanas sistēmām, nepiesaistot Eiropas naudu. Tagad vārds Agijus Salibas kungam no sociāldemokrātiem. Paldies, priekšādātāji! Šajā ziņojumā tiek norādīts, ka ekonomiskie apstākļi Eiropas Savienībā ir labvēlīgi un nodarbinātības rādītāji pakāpi, pakāpeniski pieaug. Tomēr nevienlīdzība un ienākuma atšķirības arvien vairāk palielina plaisu starp nabadzīgajiem un bagātai, bagātajiem. bagātajiem. Atbilstoši darba apstākļi, um, kvalitatīvas darba vietas un labs atalgojums ir visielāk, vislielākie mūsdienu izaicinājumi. Nepietiek ar to, ka cilvēkiem ir darbs. Vajadzētu nodrošināt, lai cilvēki varētu ar savu darbu sevi atbilstoši uzturēt un uzturēt savas ģimenes. Mums ir vajadzīgi tādi darba tirgus eh, nosacījumi, kas ļautu uzlabot darba apstākļus un nodrošinātu taisnīgu nodarbinātību un kvalitatīvas darba vietas visiem eiropiešiem. Pirmo reizi ar šo ziņojumu Eiropas parlaments eh, pieņems ideju par to, ka ir tiesības eh, nodrošināt atslēgšanos no digitālās pasaules. Tās ir ļoti būtiskas tiesības mūsu darba dzīvē. Tad, kad es pirmo reizi sāku par to runāt, tas bija gandrīz tāds kā tabū, bet tagad es rādzu, ka tas kļūs par oficiālu Eiropas parlamentu ieteikumu. Es vēlētos jūs arī aicināt šodien atbalstīt Eiropas bezdarba apdrošināšanas programmu, kas ir instruments, kā cīnīties pret ilgtermiņa bezdarbu Eiropā. Lielas paldies, un tagad turpināsim uh, debates. Došu vārdu Durises Nikolsonovas kundzei. Viena minūte jums. Paldies! Domāju, kolēģi, ka mums vajadzētu beigt runāt par sasniegtajiem nodarbinātības rādītājiem. Mums vajadzētu paskatīties uz pētījumiem, kas ir uztraucoši, un tie norāda, ka mēs neesam gatavi tādiem izaicinājumiem kā cilvēku, kā iedzīvotāju novecošanās un digitālās pārmaiņas. Izmaiņas noteikti būs, un mēs nevarēsim tām stāties pretī tikai palielinot finansējumu. Saskaņā ar OECD aptuveni 70% darba vietu Eiropā uh, ir eh, tādas, kuras eh, pavisam drīz mainīsies. Mēs eh, rādzam, ka šie rādītāji ir ļoti atšķirīgi valstīs, piemēram, 10% Somijā un tikai 30, un 33% Slovākijā, manā valstī vienam no trīs darbaņēmiem Eiropā nav vai gandrīz nav digitālo prasmju. Mēs redzam, ka tas visvairāk skar sabiedrības neaizsargāto daļu. Mums ir jādomā par sociālajām tiesībām kas ir cieši saistītas ar šiem jautājumiem. Sociāla Eiropa plauks tikai tad, ja mūsu ekonomiskā politika eh, tai radīs atbilstošu vīdī. Es domāju, ka mums vajadzētu beigt balstīt mūsu lēmumus ideoloģijā. Mums ir jābalstās uz datiem, veidojot mūsu politiku. Lielas paldies! Tagad eh, došu vārdu uz Dehovska kungam no Tautas partijas grupas. Cenā, paņi komisārsko! Priekšsētājs kundze, komisārs kundze, es gribētu sākumā teikt paldies Jānai Tom par šo ziņojumu. Ja jūs paraugoties uz to, tad vispārīgā izpratnē jūs var teikt, ka tas ir augsts kvalitātes dokuments. Un es gribētu pieminēt pirmo uh, punktu. Jāna Tom šeit. Uh, uzsver, ka viņi gribētu ieviest jauni finanšu instrumentu, lai cīnītos pret ilgtermiņa bezdarba, bet mēs um, tikko diskutējam arī par tāds uh, uh, kāds finanšu schēmu, un mums arī uh, ir um, ESF, bet no kurienes tad nāks uh, līdzekļi, lai šādu jaunu instrumentu varētu izmantot? Tagad mums ir uh, divi instrumenti, kas veiksmīgi darbojas, un šeit mēs iesakām vēl ko jaunu, papildus. Tā vietā, lai vienkāršotu Eiropu, mēs Eiropu padarītu uh, sarežģītāku mēs radām kaut ko tādu, kas uh, sacenstos viens ar otru kā instrumentu, un es uh, domāju, ka tā nav uh, š, veiksmīgi. Es atbalstīšu visu ziņojumu, bet ne šo atsevišķo punktu. Paldies, paldies kolēģim. Tagad brīvā mikrofona a, procedūra. Kaņem kungs pirmais nav tautas partijas lūdzu. Božu predsedātev. Искам да кажа пред колегите. Priekšsādātājs kundze, es atbalstu šo ziņojumu, lai arī ir tādi elementi, kas ir pretrunīgi. Es domāju, ka šie priekšlikumi, e, kas ir pretrunīgi, ka tos e, e, par tiem vajadzētu diskutēt šeit parlamentā un noteikti arī būs atšķirīgi redzējumi starp valstīm un arī politiskajām grupām, kas uzsver atšķirīgu redzējumu. Taču ziņojums uzsver to, ka jāpārāk jātapa līdz visvājākajiem sabiedrībā un jāpalīdz valstīm, kas, kam tas nepieciešams. Netiek slēpti darba tirgus riski. Es pārstāvu Bulgāriju, valsti, kurā ir zemākie ienākumi un arī kur uh, uh, ir daudz cilvēkam nepieciešama uh, palīdzība. Es atbalstu šo ziņojumu un ceru, uh, ka uh, tas ātri stāsies spēkā. Paldies! Paldies tagad Valis uh, kungs no GOE. Priekšsēdētais kungs, paldies. Komisija saka sociālās. Uh, jautājumi ir es prioritāšu lokā, bet grūti tam ticēt. Ja paraugamies uz budžetu, tad no nu, 519 līdz 13 miljardiem tiek uh, paaugstināta izdevuma aizsardzībai. Kādēļ šo naudu neveltīt, uh, lai cīnītos uh, pret nabadzību un nevienlīdzību ES? Kādēļ uh, atbalstīt uh, ieroču rūpniecību? Cilvēki saka, ka uh, ir vajadzīga uh, plašāka drošība, jā, bet drošība mājās, drošība uh, ka viņiem ir māja, ka viņiem ir alga, no kuras izdzīvot, viņiem nepieciešama drošība, lai varētu uh, baudīt samaksājumu veselības aizsardzību. Tā ir drošība, kas ir nepieciešama. Viņi uh, ir norūp, no, uh, rūpējušies par terorismu apdraudējumu, bet varbūt jāsāk kontrolēt uh, ieroču uh, rūpniecību un uh, pārtraukt arī. Uh, un tā arī triecieni. Tas jādara nevis jāpilda ieročražotāja kabats. Paldies! Paldies, mēs pēc iespējas daudzus, daudziem ļaut uzstāties, tādēļ starp jautājumi netiek atļauti. Tā tad turpinam no sociāldemokrātu puses nākamā runātāja. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētājs Konze. Nākamo piecu gadu laikā, saka Vārda Konze, ir nepieciešama skaidra platforma, kas apvienot ekonomiskās un sociālos jautājumus. Un bez šādas platformas turpināsies diskriminācija un arī nevienlīdzība izmaksās mums ir jāsamazina atšķirības, jānodrošina tas, ka pieauga uh, izdevumi sociālajai jomai, ka ir atbilstoša apmācība, lai Tāpat arī samazinātu atšķirības samaksā un pensijās. Eiropas sociālais pīlārs ir mūsu uh, projekts sociāldemokrāta grupā un šajā likumdošanā ir uh, vēsturiska iespēja pirmo reizi noteikt es minimālo algu. Tās ir pamatcilvēku tiesības, lai tiktu uh, maksāts pietiekam daudz, lai varētu dzīvot. Uh, ir ekonomiskā izaugsme, mums jāinvestē cilvēkos, būtu kļūda to neatbīst un jāpārtrauc tā nevienlīdzība, ar kur saskaramies pat labāk. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Tomašičs kundze, EKR viena minūte. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Horvātijas valdība ir izvirzījusi ļoti ambiciozus plānus pievienoties Eirozonai. Es nepiekrītu šīm ambicijām, es nedomāju, kā ir pienācis īstais laiks. Horvātija vēl tālu atpaliek no Eiropas standartiem, un mēs saskaramies ar recesiju, kas tuvojas. Mums ir arī ilgtermiņa. termiņa Bezdarbs, emigrācijas programmas, tās ir uh, problēmas, tās ir uh, raksturojoša situācija. Mums vajadzētu piemērot um, nodokļus, mums vajadzētu investēt infrastruktūrā un veicināt uh, nodokļu aplikšanas politikas, izdot uh, līdzekļus sociālajiem jautājumiem, nedos uh, rezult, kvalitātus. Cilvēki grib vienkārši pelnīt cienītu algu par savu darbu. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Dalī kundze. Paldies, priekšstādājs kundze, mēs runājam par nodarbinātību sociālo jomu, un es gribētu pievērsties pēdējiem ziņojumam par īriju, par semestra atskaitēm. Uh, Tas ir optimistisks, taču realitāte ir tāda, ka ir ļoti dažādi nodarbinātības līgumi, daļlaiks, atsevišķs stundu laiks un nav pietiekami liela sociālā drošība. Ir arī ļoti liela atšķirība starp cilvēku ieņēmumiem. Šeit vajadzētu atzīt sociālās atšķirības. Uh, Un jāsaka, ka pietrūkst sociālās uh, problēmas risinājuma uh, piedāvājumu. Darbs ir izmainījies un ir absolūti. Un tāda ļoti liela atšķirība starp struktūru un uh, institūciju atbildi, kā uh, risināt šos jautājumus. Un pat ja dalībvalsts mēģina to darīt, tad uh, fiskālie ierobežojumi mūsu uh, līgumos iestrādāti bremzē šādu darbību. Tā tad mums ir eh, nepieciešama radikāla transformācija un jāpārtrauc neoliberālisma politika. Paldies! Paldies, eh, Nikolau Alvānos kungs, viena minūte. Paldies, eh, priekšsēdājs kundze. Uh, Viss tas, kas šeit tiek piedāvāts, es gribētu teikt, ka piedāvājumi dalību valstīm no komisijas puses ir neveiksmīgi. Atšķirības pieaug, sociālais nodrošinājums samazinās, un mēs konstatējam, ka arotbiedrību darbība tiek uh, ierobežot tiesības uz streikiem, samazinātas minimālās algas ieviešana nozīmē, ka tiesības tiek harmonizētas uz leju, un tas skar visvairāk sievietes. Skaidri to pierāda vairāk nekā miljonus ļoti nabadzīgu cilvēku, 50 miljonu cilvēku strādā daļlaiku, un tie ir rezultāti, kādi ir nodarbinātības politikai īstenotai ES, pretēji tai politikai, ko dalībvalsts varbūt gribētu īstenot. Būtībā tas norāda uz kapitālisma krīzi. Arotbiedrības un darbaņēmēji viņiem jācīnās par darbaņēmēju tiesībām, par kolektīviem līgumiem, kas nodrošinātu cilvēku cienīgu dzīvi par minimālajām algām un par atbilstošu sociālo nodrošinājumu, lai arī valstī vajadzētu uh, rūpēties uh, par nākotni. Paldies! Paldies un diskusiju noslēgumā došu vārdu uh, Taisens kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Cienītā referents kundze, kolēģi, parlamenta deputāte. Es gribētu teikt arī dārgie draugi. Es gribētu teikt paldies eh, par šīm konstruktīvajām, ļoti bagātajām, eh, bagātīgajām diskusijām. Es pierakstīju jūs nostājas un komentārus, un es arī parūpēšos, lai eh, man darba turpinātāji saņemtu šo informāciju. Mēs kopā strādājam pie sociālās Eiropas principiem, pie sociālās tirgus ekonomikas, lai izaugsme un sociālais progress būtu viens monētas abas puses un lai tie spēcinātu viens otru. Un šo šos principus ir jāizteno un tiem jābūt visa mūsu darba pamatā. Godātie parlamenta deputāti, man šīs debats nozīmē ārkārtīgi daudz vēl viena iemesla dēļ, jo šī ir man pēdējā uzstāšanās parlamenta priekšā kā komisārei. Tāpēc vēlētos izmantot šo iespēju un pateikties jums par ļoti labo sadarbību piecu gadu gaitā. Un eh, es pati esmu bijusi vairāk kā 20 gadus Eiropas parlamenta deputāte, bet pēdējos piecus gadus mēs esam draudzīgi un konstruktīvi un auglīgi strādājuši kopā divās dažādās institūcijās, aizstāvot Eiropas iedzīvotāju intereses. Pēdējos mēnešos esmu saņēmis ļoti daudz komplimentu par to, ka Eiropa ir kļuvusi sociālāka un vairāk orientēta uz tās iedzīvotājiem. Un es vienmēr saku, ka šie komplimenti neatiec tikai uz mani. Tāpēc vēlos šodien šos komplimentus teikt un nodot tālāk arī jums, jo starpinstitucionālais dialogs, kas darbojas iedzīvotāju labā, vienmēr nesīs rezultātus. Un eh, šie rezultāti ir tādi, ka mēs jau tāpēc arī iestājāmies eh, politiskajās partijās, lai veicinātu iekļaujošu, dinamisku un ekonomiski plaukstošu sabiedrību. Esmu strādājusi 30 gadus vairāk kā politiķe, un esmu lepna par to, kas ir sasniegts, un lepna arī ar skatu nākotnē. Bet saprotiet mani pareizi, izaicinājumu nākotnē vēl ir daudz un e, šīs pārējas no vienas sabiedrības uz otru nenotiek automātiski. Fonderlajens kundzes e, jaunās sagatavotās vadlīnijas skaidri parāda, ka e, komisija turpinās iepriekš sasniegto darbu un turpinās uz tā. Es jums novēlu konstruktīvus un efektīvus darba gadus, un esmu pārliecināta, ka mūsu darbs par sociālāku Eiropu turpināsies arī nākotnē. Paldies! Lielas paldies! Komisārs Kundze, jūs jau dzirdējāt aplausu, tik jums veltīt, līdz ar to parlaments tiešām arī saka jums lielu paldies par šo iepriekšējā sasaukumā īstenoto darbu. Nonākam pie debašu noslēguma šobrīd kur runājām par nodarbinātību sociālo politiku Eirozonā. Un vēlreiz noslēguma vārdiem došu vārdu Janai Tom, kas ir referente par šo ziņojumu. Lūdzu. Thank you. That... Paldies! Mēs runājām par vienu un to pašu tematu, man šķiet, bet vēlējos pateikties visiem par šīm debatēm, un man tas bija kā balzāms sildītā, sirdītā. Tad es kā līdzreferenti vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par lielisko sadarbību. Piekrītu Tīsens kundzei, mēs esam sasnieguši daudz un tas ir jāvērtē ļoti augstu, un paldies par jūsu komplimentu. Vēlējos pateikties arī tiem, kuri nevarēja atbalstīt šo ziņojumu, apgalvojot, ka tas ir vai nu pārāk tālajoši, vai tieši nepietiekami ambiciozs. Es tikai vēlējos pateikt, ka jau kas, par ko mēs vienojamies šajā parlamentā, ir balstīts uz kompromisiem, un kompromiss nevienu nekad simtprocentīgi nepadara laimīgu. Protams, eh, parlamentā ir tādi. Uh, tādi flagmaņu vārdi kā bērni, sievietes darba tirgu, etniskās grupas, digitalizācija, invalīdi, online platformas, klimata izmaiņas, zaļā ekonomika, nabadzības samazināšana, garīgā veselība, veselības aprūpe. Un kāds man saka, jā, šajā ziņojumā viss ir kā Ziemassvētku eglītē, ir salikts tur viss, ko vien var ielikt. Jā, zināmā mērā piekrīt, bet arī problēmas ir kā Ziemassvētku eglīte, un tāpēc saprotiet, ka mūsu ziņojums ir tāds, kāds tas ir. Lielas paldies, godātā kolēģi, līdz ar to esam faktiski be, beiguši šīs debates līdz ar to tās ir slēgtas. Un tālāk, pēc desmit minūtēm, pulkstens 11.30 notiks balsošana. Lūdzu, paņemiet līdz balsošanas skaitītes. Paldies!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 Kolēģi, e kolēģi! Godātie kolēģi! Kolēģi, e kolēģi, vi invito! Godātie kolēģi, lūdzu apsēžieties! Buongiorno a tutti. Labrīt eh, visiem. Buongiorno, vorrei ricordare che oggi si... Labrīt visiem, un es vēlētos atgādināt, ka šodien mēs eh, svinām Eiropas un eh, pasaules dienu pret uh, pret nāves sodu. Tādējādi mēs iestājāmies par tām vērtībām, kas mums ir ļoti tuvas un dārgas. Nāves sots joprojām ir apvainojums cilvēka cieņai, un mēs nedrīkstam to akceptēt. Tāpēc šodien mēs īpaši vēlamies pieminēt tos bērnus, kuru vecāki ir notiesāti uz nāvi. Es uzskatu, ka nāves sots, ko izpilda varas iestādes, nekad nevar tikt tiesiski pamatots. Un eh, bērni, kuri cieš šādā situācijā, arī tie mums ir jāpiemina. Tāpēc eh, šobrīd parlaments vēl vairāk nekā jau kad ir gatavs iestāties par cilvēku cieņu, jo tas ir ierakstīts Eiropas Savienības līgumos. Darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai reiz nonāktu līdz tādam brīdim, kad visā pasaulē būs izskausts nāvesots. To esam parādā kā nākamajām paudzēm, tā arī paši sev. Un es esmu pārliecināts, ka tā jūtamies mēs visi pāri par 700 šeit. Paldies! Now... Godātie kolēģi, un tagad eh, ķersimies klāt šodienas balsošanai. Un eh, pirmais ir eh, transporta komitejas pieprasījums ārkārtas procedūras īstenošanai, vai kāds vēlas iestāties par šo prasību no transporta un turisma komitejas? Nē. Vai kāds vēlas izteikties pret šo prasību? Arī neviens. Kurš ir par šādu prasību? Pret, atturas, pieņemts. Paldies! Un tagad pārējām pie Lopesa Agilāras kunga ziņojuma - nolīgums eh, par sadarbības starp Eurojust un Serbiju. Personālais balsojums - sākam balsot! vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts, paldies. Nākamais ziņojums ir Hovarda kunga sagatavotais. Tas ir 19. gada vispārējā budžeta, budžeta grozījumi. Numur 4 un sākam no 1. līdz 11., 13., 16. grozījumiem, kurš pār, kurš pret atturas pieņemti, paldies. Un tagad eh, grozījums numur 12, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Paldies! Nākamais ir balsojums par rezolūciju kopumā. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Un tagad došu vārdu uh, eh, Tuperēnens kundzei, kas runās prezidentūras vārdā lūdzu. Godātā prieksēdētājas kundze, cienījamie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Eiropas parlaments ir pieņēmis grozījums par budžeta grozījumiem numur 4 19. gada budžetam. Es eh, ņemu vērā atšķirības viedokļos starp abām eh, institūcijām budžeta grozījumos numur 4 kādus tos sagatavoja komisija. Tāpēc es, kā padomes prezidējošās valsts pārstāve, Šobrīd ņemšu vērā to, ka e, Eiropas parlaments izveidos e, samierināšanas e, komisiju, kas ir paredzēta Eiropas Savienības dibināšanas līgumā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies ministrei! Un tā tad parlaments izveidos samierināšanas komisiju. Un tagad pārējiem pie otrā Hovarda kunga ziņojuma personālais balsojums sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Next vote. Nākamais ir balsojums par iebildumu izteikšanu saskaņā ar reglamenta 112. pantu par dabīgās vielas, un tas ir personālais balsojums. Sākam balsot! Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir iebilduma izteikšana saskaņā ar reglamentu 112. pantu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais iebilduma izteikšana Saskaņā ar reglamenta 112. pantu par ģenētiski modificētu kukurūzu personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais iebilguma izteikšana saskaņā ar reglamentu 112. punktu par soju PB sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais iebilguma izteikšana par kukurūzu PB sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad pārējām pie rezolūcijas priekšlikuma ārvalstu iejaukšanās. Tās ir piecas politiskās grupas, kas iesniegusi rezolūciju. Septītais grozījums par pret, atturas, pieņemts. No. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Septītais ir pieņemts. Otrais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 14. Tieši tāpat kā 7. bet, ja vēlaties, pārbaudīsim. Tātad sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Č trešais. Es atvainojos, sevi balso, sevi labo priekšsēdētāji 13. 14. pār, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozi - nē, nē, mēs nepārbaudīsim katru reizi, jo ir tas pats balsu sadalījums. Labi, ok, pārbaudam trešo reizi, trešo reizi pārbaudam, sākam balsot par 14. lūdzu. 14, Beidzam balsot. Pieņemts. You can see it quite well from here. Ļoti labi no šejienes var redzēt, ka ir pieņemts trešais grozījums - personāls balsojums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais un astotais par pret. Hmm atturas. Tagad es vēlētos, lai visi mēs balsojam elektroniski. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts, bet ļoti neliels balsu vairākums. Tātad mums jābalso par desmito punktu sākotnējais teksts. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts 15. grozījums par, pret, atturas. Pieņemts, bet pārbaudīsim drošības pēc. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. Nākamais, 21. punkts, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 10. par, pret, atturas atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par desmito. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. punkts eh, TB sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11D grozījums PB sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas. Atkal grūti pateikt. Patiesībā daudz necēla rokas. Ceturtais, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret, atturas, noraidīts. 5. par, pret, atturas atturas noraidīts, sestais par pret atturas noraidīts. Un tagad balsojam par rezolūciju kopumā, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies visiem, kas piedalījās balsojumā. Un tagad eh, pārējām pie daudzgada finansu schēmas, eh, cetur, četru politisko grupu rezolūcijas. Sākam. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais par, pret, atturas, noraidīts. Trešais par, pret pret, atturas, noraidīts. 13. ar personālu balsojumu sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk par 4. pantu. Sākotnējā tekstā divās daļās. Pirmā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Piektais personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais pants, sākotnējais teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Sastais personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. personāla balsojums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 7. personāla balsojums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk balsosim par 19. grozījumu par, pret, atturas, noraidīts. 9. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 2, 18. personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. sākam balsot ar personāla balsojumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad balsosim par rezolūciju kopumā. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Tālāk pārējam pie Jānas Tomas ziņojuma. Un vispirmām kārtām balsosim par pirmo grozījumu ar personālu balsojumu. Sākam balsot! Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk par pirmo pantu sakunies teksts trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa ar personālu balsojumu sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad balsosim par Empel komitejas rezolūciju kopumā. Sākam balsot ar personālu balsojumu. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts un liels paldies jums! We will proceed. Darbu turpināsim pēc mirkļa ar balsu skaidrojumiem. Lūkšu deputātus zāli atstāt klusītēm un strauji. gribētu lūgt deputātus atstāt plenāru sēžu zāli, ja jūs nevēlaties sniegt balsu skaidrojumu vai klausīties savos kolēģos, kas to savukārt vēlas darīt. Vēlreiz lūkšu deputātus atstāt zāli, ja nevēlaties piedalīties tālākajā plenārsēdes darbā. Okay, so are... Un tātad, lūk, tie, kas vēl ir zālē, lūkšu jūs attiecīgi tad vismaz uzvesties klausītēm, lai varam sākt balsu skaidrojumu. Un pirmām kārtām lūkšu Hermanu Tērču izteikties. Viņš ir pirmais, kas skaidros balsi, ja viņš ir telpā. Jo mēs nevaram viņš šķiet atrast zālē šobrīd. Jūs vēlaties skaidrot balsi attiecībā uz iebildumu pret ģenētiski modificētā kukurūza ap, mm, apstiprināšanu. Viņa nav zālē. Nu tad tālāk kolēģis Polčaks, lūdzu, jums vārds uz minūti. Liels paldies, ka devāt man vārdu priekšādātāji. par šo tēmu sākotnēji es nevarēju saprast, kā rīkoties, bet beigu beigās nobalsoju pret. Es personīgi neesmu pret ģēmo pašos pamatos, tostarp arī tas attiecas uz sojas pupiņam, bet tepat laikā arī jāspēj pieturēties pie diezgan stingriem kritērijiem. Un Eiropas Savienībā mums ir ļoti stingri kriteriji attiecībā, piemēram, uz pārtiks nekaitīgumu un veselības aprūpu un tā tālāk. Un visi šie kriteriji, protams, ir jāievēro. Tas ir ļoti svarīgi. Un, ja mēs savukārt importējam kukurūzus, tad jāpārliecinās, ka arī šie importētie produkti atbilst pārtiks nekaitīgumu kritērijiem. Es domāju, ka mūsu politiskie noteikumi šai gadījumā arī dzen ir spēkā un pareizi rīkojoties. Bet tas, kas man nepatīk, ir tas, ka, piemēram, kukurūza nereti tiek importēta no Dienvidu Amerikas. Un tur savukārt nu, no šīs pārliecīgās kukurūzas audzēšanas vai sojas pupiņa audzēšanas, piemēram, cieši mūža meži. Tālāk pārējiem pie nākamā ziņojuma. Un te runājam par ģenetiski iebildumiem pret ģenetiski modificēto soju. Un pirmais, kas uzstāsies, būs Agilara kungs. Agilara skundzes atvainojas priekšādātājs jau labo. Paldies priekšādātāji! Es balsoju pret visiem šiem trim iebildumiem, par ko runājam šodien. Tam ir dažādi iemesli. Pirmām kārtām sistemātiskie pamatojumi, kas bija sasaistīti ar šiem iebildumiem, pārsvarā bija emocionāli pēc sava rakstura un nevis balstīti uz zinātniskiem faktiem. Um, EPNIJA pārtiks nekaitīgums iestādes veiktais novērtējums liecina, ka šie, šie organismi ir tikpat droši kā tradicionāli izmantojamie produkti. Un komisija, protams, līdz ar to atbildīgi uztver savu pienākumu īstenot pašreizējos eh, spēkā esošos tiesību aktus, un tāpēc parlamentam nevajadzētu atbalstīt šādus iebildumus, kuriem nav zinātniska pamata. Paldies, nākamais runātājs Polčaka kungs. Jā, paldies. Jau iepriekšējā uzrunā runāju par ģēmo. Runāju tieši par ģēmo pārtikā. Manuprāt, noteikums, ka šeit Eiropas Savienībā pastāv, ir labi, tie atbilstīgi arī darbojas, tie balstās uz zinātniskiem pierādījumiem, un tāpēc balsoju pret šiem iebildumiem. Tomēr, manuprāt, svarīgi ir arī domāt par to, kā šīs preces uh, nu, piemēram, tiek eh, audzētas trešās valstīs. Un te runāju konkrēti par Brazīliju. Brazīlijā jo, jo vairāk šos produktus eh, visi vēlas audzēt un pēc tam sūtīt uz Eiropu. Un šī iemesla dēļ uh, Lauksaimnieki ir spiesti izcirst mežus un tā tālāk, un mēs to savukārt no es puses kritizējam. Es gribētu tomēr, lai mums būtu konsekventāka politika, nu, kas um, atbilstīgi šo visu situāciju regulētu. Tā, lai mēs varētu nodrošināt ilgspējīgu mežsainiecību visur. Paldies! Tālāk balsu skaidrojumu par ārvalstu iejaukšanos vēlēšanu norisē. Un, un pirmais, kas runās, ir kolēģis Turgārijo. Ja, kolēģi, ja viņi ir klāti, jāpaldies. Turpināšu ar rumāņu valodā. Tas daudzums dezinformācijas, ko saņemam no dažādiem Krievijas hakeriem, ir faktiski dubultojies kopš 2018. gada. Šie dezinformācijas fakti tiek īsti piedāvāti mums ļoti mērtiecīgi, tā tas ir arī šo, šomēnes. Rumānijā ir konstatēts, ka, piemēram, ir tādi ziņu kanāli, kur, piemēram, ir vismaz pieci kloni katrā ziņu lapā, kas sniedz kaut kādas šādas safabricētas ziņas. Safabricētu ziņu konti esot līdz pat 20 miljoniem Facebook, un Maskava 1 triljonu eiro iegulda katru gadu, lai īstenot šādu propagandu. Mums jādara kas vairāk, lai to visu apkarot, un tāpēc gribētu lūgt jauno augsto pārstāvi komisijā par savu uzdevumu padarīt eh, nu, tādu stratkomu, pastāv, izveidot pastāvīgu stratkomu struktūru, un Eiropas komisija ir vajadzīgs ļoti skaidrs plāns, kā cīnīties pret dezinformāciju. Lies paldies! Nākamā runātāja ir kolēģi Dace Melbārda, lūdzu. Ah, paldies, priekšsēdētāji. Kā Latvijas pārstāvis es nešaubīgi balsoju par dezinformācijas apkarošanas rezolūciju, jo visai Eiropai un īpaši valstīm, kas eh, veido eh, Eiropas ārējo eh, robežu, ir pastāvīgi un koordinēti jācīnās pret dezinformāciju un trešo valstu iejaukšanos demokrātijas procesos. Krievija savās politikās atklāti norāda uz plānu izveidot vienotu kultūras un informācijas telpu savās blakus valstīs, īpaši Baltijas valstīs tāpēc latvija jau kopš divi tūkstoši sešpadsmitā gada īsteno kompleksu dezinformācijas apkarošanas plānu un es arī no savas pieredzes gribu ļoti uzsvērt nepieciešamību strādāt kompleksi ir būtiski gan apkarot dezinformāciju bet vēl jau vairāk ir būtiski strādāt preventīvi. Eh, stiprinot demokrātijai nozīmīgās eh, jomas un pie tam ne tikai vēlēšanu gados. Eh, kompleksās pieejas būtiskais aspekts ir spēcīgi un uzticami nacionālie mediji īpaši redakcionāli neatkarīgi un labi apmaksāti sabiedriskie mediji bet ir īpaši svarīgi atbalstīt arī komerciālos medijus un īpaši lokālos un reģionālos medijus tāpat ir ļoti svarīgi domāt par citiem uzticamiem ziņu avotiem. šodien burtiski. Jūs pārkāpjat uzstāšanos laiku, jums jābeidz sava uzruna. Uh, šodien uh, burtiski paralēli mūsu sesijai uh, Norvēģu namā notiek um, konference, kur sanākuši kopā ir enciklopēdijas. Jums ir jābeidz savu uzstāšanās vēl viens teikums. Paralēli mūsu sesijai norvēģu namā kopā ir sanākušas enciklopēdijas no vairākām valstīm un e, šo konferenci caurstrāvā doma par to ka mums ir nepieciešams e, pārskatīt enciklopēdijas lomu Eiropas e, demokrātijas uzturēšanā un nodrošināt ekspertīzē balstītas okay, Next to speak is Mr. Wallace. Nākamais ir Wallace kungs. Paldies priekšādātāji! Es balsoju pret šo rezolūciju, es domāju, tas ir vienkārši fars. Nu, tad lūk, Krievija, Ķīna un Irāna, Venecija un nekas izplatot dezinformāciju un, un tad uh, kaut ko iegūstot uh, no tā visa, tāpēc, ka Eiropā tad rodas ekstrēmisti. Vai tad ir kaut kādi konkrēti pierādījumi, lai to visu pamatotu? Domāju, ka nē. Komisijas ziņojums, kas nāca klājā jūnijā, skaidri un gaiši pasaka, ka šis uh, faktiski mm, ir tikai pats propagandas mēģinājums vērsties pret šīm valstīm. Nu, piemēram, mūsu lielais sabiedrotais ASV Kopš otrā pasaules kara viņi vienmēr ir centušies um, apgāst ārvalstu valdības, pārsvarā tās ir demokrātiski ievēlētas. Viņi tāpat iejaucas vēlēšanās 30 dažādās valstīs. Viņi tāpat īsteno atentātus pret ārvalstu vadītājiem un tā tālāk, un, un arī diezgan veiksmīgi. Un tad uh, šīs, kāpēc tad Eiropas Savienība neizsaka sankcijas pret viņiem, un tagad lūk noteiktas sankcijas pret Krīmu, Ziemeļkoreju un nezinu ko, šis instruments tiek izmantots, lai kaitētu vietējiem iedzīvotājiem un nereti viņi maina politisko nostāju tikai tāpēc, ka baidās no sankcijām. Nu, manuprāt, tā arī ir iejaukšanās ārvalstu procesos. Nākamais runātājs - kolēģis Marijānī Lūdzu. Priekšsādātāji, paldies! Es arī nobalsoju pret šo rezolūciju Jo faktiski realitāte, tieši tā kā to teica iepriekšējais runātājs, nav nekādu pierādījumu par šādu dezinformāciju. Tas ir līdzīgi kā augstā kara laikā, ka visi, visi vēršas pret to, kas ir pret dominējošo viedokli. Šajā gadījumā Eiropas Savienības viedokli. Es balsoju pret šo rezolūciju arī tāpēc, ka šeit skaidri un gaiši redzam, ka tā ir vērsta pret vienu vai divām valstīm. Atgādināšu, ka Francija um, raidu kanālu Russia Today, un tas ir ļoti iemīļots kanāls, jo tur nav ne, safabricēts informācijas. Vienīgā falšā informācija, ko mēs masīvā, masīvi Francijā dabojam, tas ir par Sīriju, un šī informācija fa faktiski tiek translēta valsts plašsaziņas līdzekļos, m, mm, tiek stāstīts viss, cik briesmīgi, kā, kas cik šausmīgi situācijā lepo un tā tālāk, bet pēc tam mēs pēc pāris mēnešiem uzzinām, ka tas viss ir ticis sagudrots, safabricēts. Tātad safabricēto ziņu gadījumā es domāju, ka šeit mums jau un citiem jau nav ko, nekādas mācības, ko dot. Lielas paldies! Nākamais runātājs! Huka kungs. Paldies priekšādātāji. Mūsu vēlēšanu procent, process ir un tā integritāte ir ārkārtīgi svarīga demokrātijai. Lielbritānijas valdības ziņojumi liecina, ka mēs nevaram šobrīd apgalvot, ka nebija ārvalstu iejaukšanās 2016. gada referendumu gaitā. Raksti, kas vēsti pret Eiropas Savainību un ko finansēja Krievijas bankas e, plašsaņu līdzekļos, radīja šādu dezinformāciju. Un Lielbritānijā jāsaka, partiju finansējumu likumi ir tādi, kas rada milzīgas plaisas e, šādu finansējumu finansējumu kontro, kontrolēšanā. Un šajā gadījumā ne tikai uzņēmumi Lielbritānijā, bet arī ārvalstu uzņēmumi var ļoti labi šādi rīkoties, un viņi nevar, viņiem nav jāpierāda, ka šie līdzekļi nenāk, piemēram, no ārvalstu valdības. Mūsu avīzes pārsvarā piedara tikai ļoti nelielai cilvēku sauņai, no kuriem daudzi nemaz nedzīvo Lielbritānijā, un ir vajadzīgas reformas šai jomā. Tas ir ļoti svarīgs problēma jautājums, un Eiropā šajā gadījumā ir jāstrādā kopīgiem spēkiem. Paldies! Nākamais runātājs! Kolēģis Rovets, lūdzu. Kolēģi Roveta. Jā, šodien piedzīvojam traģiskus notikumus gan Eiropā, gan ārpus tās, un tie mums atgādina, ka pastāv burtiski seismiskas pārmaiņas šobrīd attiecībā uz to, kādi ir šie viedokļi un kas tiek uzskatīts par normālu. Tas, par ko nespējām pat runāt, ir kļūst par pilnīgu normu, un eh, mēs par to uzskatām par normālu. Viena otra, viens daudzos gadījumos līdzekļi tiešām nāk arī no Eiropas Savienības iekšienes, no oligarhiem, bet rodas arvien vairāk pierādījumi, ka daudz līdzekļu nāk arī no ārējiem pieejamiem avotiem. Mums ir vajadzīgi noteikumi attiecībā uz vēlēšanu finansējumu, bet vienlaikus jāvērš arī pret šīs problēmas sakni, respektīvi pieaugušo nevienlīdzību, nevienlīdzību ar vienu pieaugušo nežēlību sabiedrībā. Mums ir vajadzīgi spēcīgi starptautiski instrumenti, lai cīnītos pret šādu iejaukšanos un cīnītos pret naidniekiem pa aiz jūras. Bet balsoju par šo rezolūciju, jo mūsu Eiropas Savienība balstās uz draudzības politiku. Mums ir nepieciešams atjaunot arī Eiropas iedzīvotājos šo draudzīgo garu, tā lai, saprat, lai mēs visi saprastu, ka miers, vienotība daudzveidībā ir tā balss, tā balss, kam jāskan skaļāk. Tam jāskan skaļāk visās sarunās starp brāļiem un māsiem, māsām tiesām visā mūsu kontinentā. Bet, lai šo balsi mēs sadzirdētu, mums pirmam kārtām ir jāpielāgo šīs balss skaļuma rādītājs. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Klauds Morāšs. Paldies priekšādātāji! Vēlējos pateikt pavisam konkrēti, ka nedrīkstam samierināties ar notiekošo šajā jautājumā ar ārvalstu iejaukšanos vēlēšanu norisē. Mēs pieprasījām, lai tiktu izveidot īpaša komiteja, izmeklēšanas komiteja, un jāsaka, ar nelielu balsu vairākumu jāsaka, šis priekšlikums tika noraidīts. Man par to ļoti žēl, jo cilvēki, te jau kolēģi runāja par to, ka ir ļoti skaidri pierādījumi tam, ka šāda ārvalstu iejaukšanās pastāv, un tāpēc mēs centāmies mm, pārliecināties, lai viss mūsu darbs balstās uz faktiem un lai vēlēšanas vēlēšanu procesi tiek aizsargāti, lai tie notiktu demokrātiski dalību valstīs un arī, lai tas tā būtu pārobežu gadījumos. Tāpēc šis jautājums ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums, ņemot vērā, cik lielos apjomos un arvien pieaugušos apjomos dezinformācija nonāk dalību valstīs. Neskatoties uz to, ka mums nav šāds īpašs komitejas, tomēr jāpārliecinās, ka šīs parlaments un Lība komiteja īpaši, tāpat arī komisija ar attiecīgo drošības komisāru priekšgalā strādā pie šī jautājuma tā lai mēs nesamierināmies ar notiekošo, bet aizsargājam mūsu vēlēšanu procesus. Paldies! Un pēdējie divi runātāji, um, nu, jāsaka man tā, ka nesadzirdēju jūs pat, varbūt, ka šeit jāpalielina skaņa tehniķiem, bija slikta dzirdamība. Nākamais runātājs Alārda kungs. Paldies priekšēdētāji! Balstoju, balsoju par šo grozīto rezolūciju, bet vienu lietu gan vēlējos pateikt godētajiem kolēģiem kad runājam vārdu ārvalstu, tad es domāju, mums jābūt piesardzīgiem, ka mēs šeit nevēršamies pret konkrētiem individiem, nevis pret tiem, pret ko mums tiešām vajadzētu vērsties, respektīvi valsts un valsts struktūrām no trešām valstīm. Kāpēc to saku? Tas tāpēc, ka mums šobrīd valda tāda neiecietības atmosfēra visur šeit Eiropas Savienībā. Es pats esmu ārvalstnieks savā valstī, valstī, ko pārstāvu šai parlamentā. Mēs visi esam ārvalstnieki viens otram bet reizēm šāda veida um, vārds ārvalstnieki tiek liekots ar negatīvu nokrāsu, un tas var novest pie negatīvām sekām. Nu, piemēram, viens piemērs. Skotijas parlamentā šeit strādāts pie tiesību akta, ar ko Frančijas tiek piešķirta pilnīgi visiem Skotijā, kas tur dzīvo un kas līdz ar to var, var drīkstēs balsot. Uh, dalīsimies ar šīm demokrātiskajām vērtībām, pārliecināsimies, ka visi var balsot, vai jūs esat ārvalstnieki vai nē. Paldies! Thank you. Next to speak. Paldies. Nākamais runātājs ir Šojdrovas kundze. A toto uznesení o. Paldies! Es atbalstīju šo rezolūciju par ārvalstu iejaukšanos vēlēšanu norisē. Domāju, ka šī rezolūcija ir ārkārtīgi svarīga. Un tas svarīgākais, manuprāt, ir arī tas, ka ka šeit tiek runāts tieši par to, ka Eiropas komisijai vajadzētu krietni lielāku atbalstu piedāvāt tīri finansiāli un arī cilvēku resursu jomā šai Stratkom grupai. Šī Stratkom grupa nodarbojas ar šo cīņu pret dezinformāciju Eiropā, un es priecājos, ka parlaments ir pieņēmis šādu rezolūciju. Nākamais runātājs Klēra Foksa. I voted against this. Balsoju pret šo rezolūciju, jo kas tur ir teikts? Par un ap vēlētājiem. Tur ir teikts, ka viņi visi ir muļķīgi saitas, neko nespēja izlēmt un nezina, par ko balsot. Dezinformācija un viltus ziņas eh, tiek piesauktas daudz par daudz šeit, tostarp arī apmelīgos uh, nosodījumos apvienotie karalistei. Brexit balsotāji nebalsoja, tāpēc, ka Krievijas roboti vai Facebook boti to būtu veicinājuši. Nē, mēs ticam suverenitātei. Gribu brīdināt Eiropas kolēģis par iejaukšanos Eiropas vēlēšanās. Diemžēl Eiropas Savienība iejaucas nacionālo valstu vēlēšanās, tā iejaucas eh, valstu referendumos, Francijā, Irijā, Spānijā, visur tiek norādīts, ka, lūk, nobalsojāt nepareizi, jābalso vēlreiz, kamēr balsojums būs Eiropai tīkams. Šī rezolūcija ļautu Eiropas Savienībai ieviest cenzūru tajā, ko lasām un ko dzirdam. Paldies! Thank you. Next. Paldies! Tālāk nākamais runātājs ir Štānoka. Paldies priekšādātāji, es balsoju pret šo rezolūciju. Mums ir jāstiprina demokrātiskie procesi, bet ne ar ierosinātajiem līdzekļiem. Piemēram, Stratkom darba grupas eh, nostiprināšanu kā pastāvīgai darba grupai Tas ir lieki. Šajā rezolūcijā tiek runāts uh, par uh, dubultu dezinformācijas apjomu 2019. gadā salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bet iemesls šai parādībai ir stratkom budžeta dubultošana šim gadam, ne otrādi. Nu, šeit pieprasījums ir radījis piedāvājumu. Esmu parakstījusies uz Stratkom ziņām un redzu veselu virkni viltus informācijas. Nu, piemēram, kā dezinformācijas piemērs bija ziņas par to, kā bērnu cieši no dzīvnieku apžošanas viņu priekšā, bet tas bija reāls skatījums Dānijā. Un vai tas ir tas, kam mēs tērēsim miljoniem eiro? Nākamais runātājs Džambaskī kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es atbalstu šo rezolūciju. pēdējos gados mēs esam vērojuši gadījumus, kad pastāv šāda iejaukšanās kā Eiropā, tā arī ASV. Un tas vienmēr nav ārēju spēku jautājums. Eiropā ir finansējums, kas ir vērsts uz viedokļa maiņu. To cilvēku, kas vēlētos paši lemt par savu likteni, viedokļu maiņu. Mēs to esam vērojuši Ungārijā, Polijā, Bulgārijā. Uh, Zaļie un citi politiskie spēki aizsargā noziedzniekus, aizbildinoties ar Helsinku komiteju, un tas viss ietekmē Bulgārijas iedzīvotājus. Esmu pret. Paldies, tālāk lūdzu, Polčaks. Eh, Paldies priekšādātājiem. Es atbalstīšu šo rezolūciju. Lai gan jāsaka, viens otrs no līdzekļiem, kas šeit tiek iekļauti, manuprāt, ir tādi visai mm, šaubīgi un varbūt nav pilnībā pamatojami. Tomēr viena lieta ir skaidra, un tas ir fakts, ka patiešām cenš, mm, identificējam trešo valstu centienus iejaukties vēlēšanu procesos mm, gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī. Es ļoti augstu vērtēju arī um, Jessica Sārdau žurnālistas darbu. Un viņa identificē, piemēram, veselu troļu, tādu teikt, saimniecību, jeb uzņēmumu Maskavā. Viņa to visu dokumentēja, un tā tad nav šeit nekādu šaubu par to, ka šāda rīcība un iejaukšanās pastāv. Nu, kas, ko dara ASV? Nu, jā. ASV, piemēram, cenšas identificēt šāda veida iejaukšanās incidentus, un mums arī vajadzētu šeit sazināties ar ASV, lai tālāk šos datus vēl konkretizētu. Šie tīkli galu galā ir jāsagrauj. Is... Paldies, un pēdējais runātājs eh, šajā sadaļā ir mūsu kolēģis Austrevičs. Paldies, eh, priekšādātāji. Es biju ļoti pārsteigts, eh, tāpat kā daudzi no jums droši vien uzzinot eh, par viltus Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē ar nosaukumu EP Today, jeb Eiropas parlaments šodien. Eh, Stratkom darba grupa atklāja šo mājas lapu, kur liela daļa no satura nāk no Kremļa propagandas kanāla Russia Today. Nu, tie ir skaidri pierādījumi tiem, kuri vēl ar vienu neredz propagandu visapkārt. Eh, Mums ir jāvairo mūsu iedzīvotāju spēja izšķirt faktus no viltus ziņām. Mums ir eh, jāvairo atbalsts eh, tādiem spēlētājiem, kā piemēram eh, Eiropas Savienības Stratkom darba grupa, kas cītīgi strādā, lai atklātu val, citu valstu iejaukšanos un dezinformāciju. Ir jāvairo sabiedrības informētība un zināšanas attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem. Tāpēc ir jāpievērš lielāka nacionāla un arī Eiropas uzmanība šiem jautājumiem un jāvairo finansiālais atbalsts. Un nākamajam augstajam pārstāvim cīņa par, pret dezinformāciju būtu jāpadara par vienu no galvenajiem ārpolitikas mērķiem. Paldies! Paldies! Tālāk balsu skaidrojumi par daudzgadu finanšu schēmu. Pirmā runātāja ir Ramona Strugāriju. Resolution. Balsoju par šo rezolūciju, jo mums ir jāsūta spēcīgs signāls padomēji pirms nākamās nedēļas diskusijām. Es biju tiešām pārsteigta redzēt, kā, lai gan četras galvenās politiskās grupas šai parlamentā rezolūciju atbalstīja, tomēr rezolūcijā nav teikts nekas par jauno finanšu instrumentu pilsoniskās sabiedrības atbalstam. Uh, Tur vispār nekas nav teikts par pilsonisko sabiedrību. Nu, parasti šis parlaments vienmēr ir atbalstījis pilsonisko sabiedrību. Tā ir nepieciešami atbilstoši instrumenti, lai īstenotu savu darba kārtību. Nav pieņemams tas, ka mēs neminam pilsonisko sabiedrību un neaicinam uz uh, plašākām darbībām. Šai jomā domājot par nākamās nedēļas diskusijām par budžetu, pilsoniskās sabiedrības sarūk Ungārijā, Polijā un arī manā valstī Rumānijā. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Leners. Paldies, priekšsēdētāji. Šonedēļ bijām pārsteigti saņemt ziņu no revīzijas palātas par to, ka 3 miljārdi eiro tas ir divreiz vairāk nekā gada budžets. Šķiet, ir kaut kur noklīduši. Nav atrodami, bet tajā pašā laikā šis parlaments grib ar vien lielāku budžetu. Mums budžetam ir ļoti kritiska pieeja, kur varam rast vairāk līdzekļu, kur varam mazināt tēriņus, ir jaunas prioritātes, un tas obligāti nenozīmē, ka ir jārod jauni līdzekļi. Galu galā Eiropas Savienības budžets eh, nav vēstule Ziemassvētku vecītiem, kur katrs var paust, ko vēlas. Ikvienu eiro var iztērēt tikai vienreiz, un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem savos tēriņos. Nedrīkstam arī slikt parādos, kas nodokļu maksātājiem būs jādod, jādod vēlāk, tāpēc arī mēs balsojām pret. Paldies, tālāk lūdzu Lešeks Millers. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja poparłem stanowisko. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es šo rezolūciju atbalstīju, un tomēr vēlos runāt par divām lietām šai kontekstā. Pirmām kārtām. Uh, Brexit situācija vēl nebūtu nav noskaidrojusies, un tāpēc Eiropas komisijai vajadzētu sagatavot šajā gadījumā arī B, plānu B tam gadījumam, ja gadījumā tiktu noslēgt, Lielbritānija izstātos bez vienošanās. Un šādā gadījumā Lielbritānija nākamajā gadā vairs iemaksas nedotu. Mums ir nepieciešama maksājuma drošība, eh, kas attiecīgi tad būtu nu, tāds drošības un skaidrības pamats visiem līdzekļu saņēmējiem dalībvalstīs, to starp arī mūsu polijas reģioniem. Mana apgabala vēlētāja devuši man zināmu mandātu aizstāvēt viņu intereses šeit. Un otra lieta, ko gribēju teikt, pašu līdzekļi šeit Eiropas Savienībā. Es domāju, ka visas šīs korekcijas un atlaides vairs nav, ne, nebūtu, nevajag, tos nevajag nevajadzētu paturēt spēkam, ir vajadzīgi jauni risinājumi, varbūt jauni nodokļu veidi vai nodevu viedu, piemēram, apliekot ar nodokļiem lielos interneta gigantus, jo šie uzņēmumi, kā mēs labi zinām, nesamaksā pietiekami nodokļos. Un tikai tāpēc, ka viņi faktiski no, nu, ir ar galvenajām mītnes vietām ārpus Eiropas Savienības. Paldies! Es atvainojos, nepaskatījos uz laiku. Speaker. Nākamais runātājs kolēģis Palmers. Nē, ne, nevēlas izteikties. Šoidrovs kundze, lūdzu. E, Lielas paldies, godātie kolēģi! Beigu beigās es šo rezolūciju par daudzgadu finanšu plānu atbalstīju, lai gan nebija īsti droša, kā īsti man rīkoties. Jo, nu, tieši iepriekš kolēģa Lenerta minētie iemesli, kas arī man likās ļoti aktuāli. Tomēr beigās rezolūciju atbalstīju, jo domāju, ka laika faktors šajā gadījumā ir svarīgs. Un mēs taču vēlamies, lai Eiropa, e, Eiropa padome arī sadzirdētu mūsu balsi un lai tā ņemtu vērā arī Eiropas parlamenta vienošanos, izējot uz zināmu konsensu. Un, protams, ka vēlamies vienoties par saprātīgu budžetu, vēlamies balsot atbalstu atbilstīgas politikas, kohēziju, Erasmus programmu, kopējo lauksemniecības politiku. Un šajā gadījumā improvizēt nebūtu īsti jauki. Protams, ka mums attiecīgi jāpieņem lēmums arī attiecībā uz pašu līdzekļiem, jo citādi šis budžets nebūs reāls. 1,11 ir tas skaitlis, ko ierosina komisija. Mēs ierosinām 1,3% un arī šajā gadījumā jāiziet uz saprātīgu kompromisu. Tālāk lūdzu Vrecionova. Paldies! Balsoju pret rezolūciju par daudzgadu finanšu schēmu. Uh, Rezolūcijā ir daudz runāts par stabilitāti, klimata pārmaiņu apkrošanu un tā tālāk, bet tam visam pamatā ir klasisks sociālais plāns. Cita starpā rezolūcija aicina ieviest, piemēram, korporatīvos nodokļus, digitālo pakalpojumu, finanšu darījumu nodokļus. es saprotu nolūku un centienus no mūsu sociālista kolēģiem, tomēr mani pārsteidz daudzu deputātu attieksme to, kuri uzskata sevi par centriskiem un labējiem politiķiem. Faktiski tas ir aicinājums atkal palielināt nodokļus. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Džambaskī. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Подкрепих предложената резолюция, която е част от... Paldies! atbalstīju rezolūciju, kas ir daļa no Eiropas parlamenta stratēģijas, kā ietekmēt sarunas par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Rezolūcijā ir pausta virkne nostāju, ko mēs esam atbalstījuši. Šis ir ārkārtīgi būtisks uh, elements, proti rīcības plāns ārkārtas gadījumiem. Tas būtu kā drošības tīkls, kas varētu aizsargāt tos, kuri saņem līdzekļus uh, dažādo Eiropas programmu ietveros. Un tādējādi mēs varētu arī paplašināt pašreizējo schēmu, ja netiktu panākt vienošanās Brexit. Paldies! bija jāizsakās arī Volisa kungam, bet eh, viņu zālē neredzu. Tad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, proti balsojumu skaidrojumu Eirozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēs. Un dod vārdu Palmer kungam, lūdzu. Paldies! Vispirms es vēlētos nocitēt. Politiķi ir izmantojuši un patiesībā zaudējuši visas iespējas un uh, vēlētāji ar savu balsojumu ir pateikuši, ko viņi no mums vēlas. Proti, rītā viņi uzsāka streiku, ko vada arotbiedrības. Un eh, viņi iestājas par eh, uzņēmumiem, kuri strādātu vietējo, vietējās eh, sabiedrības labā, un es viņiem izsaku savu pilnīgo atbalstu. Es viņiem saku, jā, izaiet ielās, streikojiet rīk, rītā, pret to, ka tiek uzspiesti jauni darba noteikumi, kas paredz, ka strādājošajiem ir jāstrādā garas darba stundas, ka nevar pavadīt laiku ar savām ģimenēm un mīlai, mīļajiem. Un tāpēc es saku arotbiedrībām un strādājošajiem pilns mans atbalsts izaiet rītā ielās streikojiet. Paldies! Nākamā ir Šoidrovs kundze, lūdzu. Lielas paldies! Arī šajā gadījumā vēlējos paskaidrot, kāpēc atbalstīju šo ziņojumu beigu beigās. Šai ziņā ir iekļautas ļoti labi, iekļaut ļoti labi priekšlikumi. Uh, ko, ne, ko vajadzētu atbalstīt ar Eiropas Savienības līmenī, un Eiropas Savienībai vajadzētu līdz ar to izdarīt spiedienu arī uz visām dalībvalstīm, lai tas tiktu īstenots, lai nebūtu tā, ka ir atšķirīga, eh, atšķirības un plaisas starp darībvalstīm. Nu, piemēram, ja runājam par nodarbinātības mēriem jauniešu bezdarba novēršanai, tie ir svarīgi jautājumi, un es domāju, ka mums jādara vien vairāk jauniešu labā. Mums ir tāda programmas kā Erasmus, Solidaritātes korpus un tā tālāk, tad iespējas pastāv. Tāpat laikā svarīgi, lai dalībvalstis aktīvi šīs iespējas arī izmantotu. Nu, tad, piemēram, izglītības jautājums, savstarpējās kvalifikācijas atzīšanas process. Nu, es domāju, ka šajā gadījumā eh, nu, ir jārīkojas. Es gan neatbalstu šo kopējo bezdarba pārapdrošināšanas jautājumu. Tas man šķiet iet par tālu, bet nu, jārīkoties vajag. Un tagad vārds Foksas kundzei lūdzu. Es uh, atbalstīju šo ziņojumu, jo tas iestājas par strādājošo tiesībām, bet ir viens bet. Eiropas Savienība mēģina mums pastāstīt, ka arotbiedrība un strādājošo tiesības ir aizsargātas Eiropā un Eiropa par to iestājas, bet tā ir viltus ziņa jūs eh, samaziniet iespējas reāli strādājošajiem iestāties par savām tiesībām, vienkārši piedāvājot birokrātisko slogu. Vienmēr šīs eh, tukšās runas mēs redzam, kas notiek daudzās Eirozonas valstīs, tādās kā Grieķija un Itālija. Šīm valstīm ir uzspiesti taupības pasākumi, kas eh, ir pazemojuši cilvēkus un nospieduši miljonus nabadzības uz nabadzības ceļiem. Tāpēc es vienmēr esmu iestājusies par strādājošo tiesībām, bet es neticu, ka to dara Eiropa. Un es ceru, ka mani draugi un pārējie eiropieši, kuri atbalsta strādājošo tiesības, neatstās visu Eiropas birokrātu ziņā. Paldies, un pēdējais Dzambatska kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Godātie kolēģi! Ziņojumā uzsvars tiek likt uz to, ka dalību valstīm vajadzētu pamudināt labāku līdzsvaru starp sociālo un ekonomisko dimensiju, kā arī mudināt eh, strādājošos izmantot savas digitālās prasmes, īpaši mazajos un vidējos uzņēmumos. Tas eh, arī arī migrācijas plūsma izdara lielāku spiedienu uz dalību valstīm, par to jau mēs esam diskutējuši iepriekš. Tātad eh, ziņojumā mēs pieminam migrācijas aspektu, bet tam nevar būt mans atbalsts. Proti šajā dokumentā nav ņemts vērā pietiekami lielā apmērā subsidiaritātes princips, kas ļauj dalību valstīm pašām lemt dalību valstu līmenī savu likteni. Prieksēdētāji, paldies! Protokols kā šodienas, tā vakardienas sanāksmēm tiks sagatavots parlamentam un tiks apstiprināts nākamajā plenārsēdē. Un tāpēc paziņoju e, patreizējo sēdi par noslēgtu. Visiem jauku nedēļas nogali. Paldies!